tad mēs viņu nominējam politiskās grupas ādām. Es savukārt vēlos tad pateikties mūsu līdzinājiem priekšsādātājām Elmāram Brokakungam. Ļoti žēl, ka viņš šodien nevarēja ierasties. Un es vēlos katrā ziņā viņam pateikties par viņa ieguldījumu un darbu padot šo komiteju gan šo gadu laikā, gan arī, domāju, jau vispār, ka viņš ir darbojies parlamentā jau no 80 gadiem. Līdz to es vēlos viņam tiešām teikt lielu paldies. Maintenant, euh, la proposition de notre groupe politique. Nu, lūk, tātad mūsu politiskā grupa, grupa izvirsa uh, komitejas priekšsēdētājam Davidu Makalisteru. Davids ir kolēģis, ko mēs jau ļoti labi pazīstam. Ir no 88. gada jau 98. gada parlamentā. Un tāds 2014. gadā viņš jau jums, no šī 14. gada viņš jums ļoti labi zināms Viņš ir pierādījis savu Eiropas pārliecību, savu uh, aso prātu, un uh, es domāju, viņš ir lieliski piemērots, lai vadītu ārlietu komiteju. Turpmākos divos pusgados. Paldies jums jau iepriekš par atbalstu. Ahora voy a preguntar al candidato, al señor David Mac. Jā, paldies. Vai es varētu lūgt Makalisteru kungu, vai jūs esat ar mieru kandidēt? Jā. Ja. Kandidāts ir parakstījis arī uh, attiecīgo deklarāciju par interešu konfliktu izslēgšanu. Tādā gadījumā, ja citu kandidātu nav ar aplausiem, apstiprina mūsu priekšsēdētāju kandidatūru, un jūs varat ieņemt savu vietu. Aplausos. Liebe Kolleginnen un Kollegen, ich. Cienējamie kolēģi, vispirms vēlētos sirsnīgi pateikties jums par man izrādīto uzticību. Tas ir liels gods eh, man eh, vadīt eh, šo komiteju nākošos divu ar pusgadus, un paldies par jūsu pozitīvo balsojumu. Un um, runājot par Elmāru Broku, diemžēl viņš šodien nav ar mums. Es, man vakar ar viņu bija ļoti gara uh, saruna, un uh, mēs, protams, viņu sveicam no mūsu, uh, viņš ir nosūtījis uz sveicienas komitejai, un viņš pat tad, ja gadījumā nepaliks vairs par parlamenta deputātu, turpmāk eh, nelieks mums eh, savu, mm, savus eksperta zināšanas. Es zinu, ka man jārūpējas par labu darbu šajā padomē un jāsadarbojas ne tikai ar koordinatoriem, bet arī visiem komitejas eh, darbiniekiem. Un Gan ekspertu sanāksmēs, eh, gan arī cita veida sanāksmēs mēs vienmēr centīsimies nonākt pie kopsaucējiem. Tā kā vēlreiz paldies par uzticēšanos un paldies arī manai politiskajai grupai par to, ka izvirzīja manu kandidatūru. Runājot par organizatoriskām lietām, uh, runāju ar sekretariātu, kā uh, labāk būtu uh, acīm redzīt, redzot vadīt sanāksmes angļu valodā, tādēļ arī pāriešu uz angļu valodu. Cienījamie kolēģi, nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, un mums ir jāievēl pirmais vicepriekšsēdētājs, tātad priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Tādēļ lūdzu politiskajām grupām izvirzīt kandidātus. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izvirzīt Anders Vistersenu no Dānijas. Šai, šim amatam viņš ir vairāk nekā spējīgs labi veikt šo darbu, un tādēļ es izvirzu Anders kandidatūru. Paldies, vai ir vēl kādas nominācijas? Ja nē, tādā gadījumā pat cik jūs esat jauns kolēģis šajā komitejā, varbūt jūs varētu teikt dažus vārdus. Jā, liels paldies, ka izvirzījāt mani šim amatam. Esmu jauns eh, loceklis šajā komitejā, bet es eh, ar nepacietību gaidu darbu ar visiem jums un esmu gatavs taisnīgi un neitrālā veidā vadīt sanāksmes un sadarboties ar jums visiem. Uh, politiskajā darbā, kas mums visiem stāv priekšā. Labi, paldies. Es domāju, ka ar aplausiem varam uzstiprināt. Okay, and you can also take a seat. Labi, tad jūs arī varat ieņemt savu vietu šeit. Un tālāk mums ir jāievēr priekšstādātē otrais vietnieks. Un atkal lūkšu nomināciju, lūdzu. Liels paldies! GoNGL vēlas izvirzīt uh, savu kolēģi Javieru Kūso. Viņš pelna mūsu uzticību un iepriekšējo pusotra gadu veicis šos pienākumus eh, ļoti kompetenti un mēs lūgtu apstiprināt viņu, eh, apstiprināt priekšsēdētāja otrā vietnieka amatā. Paldies, Lozingas kundze! Un tagad arī varam apstiprināt eh, šo kandidatūru ar aplausiem, ja jūs atbalstāt izvirzīto kandidatūru. Enthaltung, dann ist das so vollzogen. Herzlichen Glückwunsch. Esam apstiprinājuši kandidātu, apsveicu. Un tagad mums ir vēl trešais vietnieks. Leitenšteina kungs. Paldies! Mēs piedāvājām Andrē Kristē kandidatūru. Viņš ir pazīstams eh, deputāts šajā grupā, iesaistīts politikas veidošanā, kā sadarbības komitejas loceklis ar Moldovu un ir speciālists vairākos eh, jomās. Lielas paldies, Fleckensteina kungs, vai ir citi priekšlikumi? Ja nē, tad arī uh, Apstiprināsim šo kandidatūru ar aplausiem. Ihnen auch einen herzlichen Glückwunsch un wir kommen. Un apsveicam ar ievēlēšanu un visbeidzot ceturtā vietnieka vēlēšanas, kurš piedāvās kandidātu prediskungs. Mm, Priekšsādātāji, mm, mm, jā, mēs ierosinām Dubravku Šveicari eh, skundzi Viņa jau bija mūsu priekšsādātājs, vicepriekšsādātāja, viņai ir 20 eh, gadu vairāk liela politiskā pieredze, arī ir strādājusi jau iepriekš un ļoti liela pieredze arī ārlietu darbā. Tā kā mēs izvirzām viņu. Okay. Thank you. Any further? Paldies, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Tātad, kas ir pār Dubravku žuicu, aplaudēm. Right, congratulations. Vēlreiz apsveicu un lai mums visiem laba sadarbība. Kolēģi, lūdzu, jūs ko vēlēties teikt? Jā, pēc desmit gadiem kalpojot jums eh, un esot vicepriekšsēdētājiem afetā vēlētos pateikties. Eh, esmu pagodināts un es ceru, ka kopā mums būs arī kādi jauki brīži. Right, we're at the end of the first part of our meeting. Un mūsu sanāksmes pirmās daļas noslēgumā, e, pirmā daļa noslēgusies, turpināsim 9.30, tātad pēc septiņām minūtēm, kad sāksies apvienotā sanāksme ar tevi kolēģiem.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

Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Sāksim darbu. Sāksim mūsu komitejas sanāksmi, kur tiekas attīstības un ārlietu komitejas. Gribētu sveikt mūsu vidū arī deve komitejas priekšsādātāju Kevina kungu. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Vai būtu kādi jautājumi? Šķiet, ka ne. Pirms pārējam pie otrā darba kārtības punkta viens paziņojums. AFET komitejas deputāti gribētu jūs informēt, ka rītdien ir plānota ārkārtas uh, tikšanās delegācijai Eiro Latīņa Amerikas parlamentārajā asamblējā saistībā ar Luisa Almagro um, tātad ierašanos, būs viedokļu apmaiņa. Viņš ir uh, OAS organizācijas ģenerālsekretārs, visi tiek laipni aicināti ierasties un tikšanās notiks rītdien no 17. līdz 18. ASP 1E2 zālē. Tik tālu par priekšsēdētāju paziņojumiem. Nākamais punkts - bēgļu un migrantu pārvietošanās ES ārējās rīcības loma. Šī ir otrā izskatīšana um, šim ļoti aktuālajam AFEDEVE kop pašiniciatīvas ziņojumam. 547 grozījumi ir tikuši iesniegti par šo atzinu, atzinumu un 37 kompromisa grozījumi. Par tiem esam jau vienojušies. Balsojums ir plānots nākamajā sanāksmē 31. janvārī pēcpusdienā Briselē. Ja nevienam nav iebildumu, Tad došu vārdu līdz referentiem Elena Valenciano un Augustīna Dias Demēra kungs. Kurš gribētu sākt? Lūdzu. Uh, thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji. Sveicam jūs ar ievēlēšanu amatā un sveicieni visiem kolēģiem, kas ir ieradušies pie mums. Šī ir pēdējā izskatīšana šim kopīgajam ziņojumam, kuru kopīgi izstrādāja Safet un Deve komitejas. Pirmkārt, gribētu no sirds uzslavēt uh, Dijas Demera kungu, mūsu kolēģi no attīstības komitejas par lielisko sadarbību, kāda mums ir bijusi. 55. pāns, kā tas ir atrunāts, jūs jau zināt, ka reizēm sadarbības starp dažādām komitejām ir ļoti sarežģīta. Šoreiz tā nav, šoreiz tā ir bijusi izcila. Un gribētu pateikties arī ēnu referentiem. Un mūsu lieliskā sadarbība nozīmē, ka mums ir izdevies panākt ļoti plašu vienprātību ļoti svarīgā jautājumā, kur parlamentam ir jāsūt spēcīgs signāls. Ir būtiski norādīt, ka attiecībā uz pirmo projektu mēs saņēmām aptuveni 530 grozījumu priekšlikumus. Līdz referents un ēnu referenti cītīgi strādāja pie vienprātības panākšanas attiecībā uz kompromisa grozījumiem. Uh, Tā bija mūsu prioritāte un kopumā ir tik izstrādāt 37 kompromisa grozījumi, kas tiks iestrādāti tekstā, kurā tagad kopā ir 230 grozījumi. Pēdējā sanāksme bija tehniska ēnu referenta tikšanās, un priekšsēdētāji gribētu norādīt, ka šis ziņojums ir saistīts ar ārējiem aspektiem, un bieži vien uh, tas ir elements, kas nedaudz iztrūks migrācijas politikā. Iepriekš pie šī jautājuma strādājuši arī iekšlietu ministri, un tas mums ļauj krietni plašākā veidā strādāt pie šīs politikas. Nu, mums ir jaunais partnerības satvers un migrācijas kompakts, un ir bijuši centieni mainīt līdzinējo deficīta situāciju. Mēs, protams, ļoti labi apzināmies, kādas ir problēmas šajā iniciatīvu klāstā, ar ko nāk uz klajā komisija un ārējās darbības dienests. Strādājot ar padomi, kas nešķiet, um, ka rīkotos īpaši gudrā veidā strādāt ar šo krīzi. Gribētu norādīt uz tiem svarīgākajiem elementiem, idejām, kas ir ļoti būtisks parlamentam un iestrādāts arī ziņojumā. Personu tiesības un cieņpilna eksistence, neatkarīgi no tā, vai tie ir migranti, bēgļi, patvēruma meklētāji, tie nekad nebūtu jāpārceļ uz citu vietu. Turklāt migrāciju nevajadzētu uztvert kā draudu, mums ir jāmaina pieeja, ir jāraugās uz šo procesu kā uz apusēju ieguvumu gan personām, kas ierodas mūsu valstīs, gan arī mums. Šī ir cīņa, demokrātijas cīņa, mēs to nedrīkstam zaudēt. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut ksenofobiski labo spēku pieaugumu. Šādas tendences šobrīd ir novērojamas. Uh, ir jābūt uh, politikai, visaturošai politikai, kas pieiet un risinātu uh, brīvprātīgos migrācijas maršrutus un ceļus, panākot, ka tas nav piespiedu pasākums. Un to nekad nedrīkst balstīt uz priekšnosacījumiem, lai panāktu sadarbību ar trešajām valstīm attiecībā uz pārvietošanās ierobežošanu. Uh, Ja vēlamies apturēt uh, kontrabandistu darbu un pielikt punktu tūkstošiem cilvēku ciešanām, kam nav nekā cita, ko zaudēt kā vien savas dzīvības, mums ir uh, jāatver juridiski legālie kanāli, jāpiešķir humanitārās vīzas, lai cilvēki nedotos šādā dzīvības apdraudošā ceļojumā pāri vidusjūrai. Mēs ar nepacietību gaidām reālu kopīgu Eiropu migrācijas politiku, kas būtu balstīta uz solidaritātes un cilvēktiesību ievērošanas. Turklāt Eiropas Savienība, kas politikā ir pretrunā nonākusi ar savām vērtībām, un tāda šobrīd ir situācija, netiek pildīta, pildīta savas saistības, savi uzdevumi, šāda Eiropas Savienība neizdzīvos, un te runājam ne tikai par bēgļu krīzi, bet gan par Savienības spēku un lomu kopumā globālos jautājumos. Šis parlaments nevar atkāpties no Eiropas Savienības um, saistībām un darbībām, tajā skaitā migrācijas kompakts, un te jāņem vērā arī budžeta sākas. Tie ir tie būtiskākie elementi un vēstījums, kādu vēlamies sūtīt visām grupām, kas ir strādājušas pie šī ziņojuma. Visi var vienoties. Ir daži jautājumi, par kuriem nevarēja panākt kompromisu. Turcija un Afganistāna tie bija jautājumi, kas bija patiešām sarežģīti. Tomēr gribētu norādīt, ka parlamentam ir patiešām nopietnas bažas par šiem jaunajām tendencēm, kas pēdējā laikā attīstās. Vienošanās, nevienošanās ar Turciju, piemēram, un ideja par līdzīgas vienošanās slēgšanu ar Turciju Lībiju, un parlaments nevarēs to tik viegli pieņemt. Ja raugāmies tuvākajā nākotnē attiecībā uz mūsu atti attiecībām un līgumiem ar valstīm, mums ir jānodrošina, ka mūsu politika ir konsekventa. Negribētu, protams, kavēt laiku, lai debatēm laiks neatlikt. Ja nu kādi jautājumi vai neskaidrības attiecībās kompromisiem ar prieku skaidrošu, Paldies visiem par ļoti labo, konstruktīvo darbu, un šeit gribētu atsaukties uz abu komiteju sekretariātiem. Liels paldies visiem! Thank you. Paldies! Dievs Demēra kungs, lūdzu, līdzreferents. Muchas gracias. Liels paldies, priekšsādātāji! Paldies abiem priekšsādātājiem. Nu, gari nerunāšu. Nu, rādīšu tikai uz tiem būtiskākajiem elementiem. Attiecībā uz to, cik svarīga ir šī vienošanās. Un mūsu darbs atbilstoši 55. reglamenta pāntam. Tas mums ir devis iespēju paraudzīties, cik uh, ļoti veiksmīgi Valenciāno kundze ir strādājusi kā politiķe un cik atvērta viņa ir dialogam. Izdevās novērtēt um, arī jūsu personīgās raksturiezīmes, Elena. Esmu jums tiešām ļoti pateicīgs un gribētu pateikties visiem ēnu referentiem. Visiem kas mums ļāva panākt vienošanos par 37 kompromisa grozījumiem. Tas nebija viegli, bet viss strādāja ļoti profesionāli, tādēļ gribētu pateikties abu komiteju sekretariātiem un visiem kolēģiem, ar ko sastrādājāmies. Mūsu grupa atbalsta visus kompromisa grozījumus, un tas ir ļoti būtisks elements. kopā ar Elenas grupu. Īpaši esam izcēluši to, cik sarežģīts ir migrācijas plūsmu jautājums un kā tas ir saistīts ar Eiropas Savienības ārējo rīcību. Tajā pašā laikā negribu, protams, neko atkārtot un negribu pārāk daudz laika kavēt, jo daudz kas no tā, par ko runāju, jau ir ticis izklāstīts, bet gribētu norādīt uz dažiem jautājumiem. Mobilitātes sasaistīšana ar solidaritāti. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un ir arī skaidri vērojama saikne starp migrāciju un attīstību. Vēl kāds ļoti svarīgs punkts. Esam apzināti koncentrējušies uz atsevišķiem elementiem, kā piemēram humanitārā palīdzība, atdzimums savs saistītie jautājumi un mazais sargātās personu grupas. Tas atbilst arī UNHCR deklarācijai. Un ir pilnīgi skaidrs, ka arī reģionālās un apakšreģionālās organizācijas arī to loma būtu jāatzīst. Es domāju, ka jūs visi saprotat, kas ar to tiek domāts. Un vēl kāds ļoti svarīgs jautājums. Negatīvā klimata pārmaiņu loma, ko nedrīkstam ignorēt. Ir, protams, skeptiķi, kas skeptiski vērtē šo ideju, un cilvēki, kas vienkārši nav pietiekami informēti. Legālie kanāli saistībā ar humanitārijām vīzām, piemēram, ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Šeit ir daudz problemātisku vēl neatrisināti jautājumi esam pieskāršies Sīrijas konfliktam, ne, nepanāktā vienošanās ar Turciju, citi fondi, finansējuma avoti, investīciju fondi, ārējā rīcība un pasākumi. Nu, nerunāšu gari par visiem šiem elementiem. Priekšsēdētāji gribēja tikai norādīt, ka migrācija ir tiesības. Tas ir tas, kas ir pilnīgi skaidrs pateikts arī ziņojumā. Tādēļ gribētu pateikties visiem, kas ir iesaistījušies šajā darbā. Paldies par darbu pie šī ziņojuma, un kā jau Elena norādīja, arī es ar prieku atbildēšu, ar prieku atbildēšu jeb kādiem jautājumiem, kas jums varētu būt. Paldies! Thank you! Paldies! Paldies abiem kolēģiem! Un nu varam sākt diskusijas. Došu vārdu ēnu referentiem, vismaz tiem, kas šodien ieradušies. Loh Bīleres kundze no zaļo grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, apsveicu ar ievēlēšanu amatā, arī mēs ar nepacietību gaidām uz tālāko sadarbību. Kā nu referente? Gribētu pateikties līdz referentiem par lieliskajām sarunām, lielisko sarunu procesu un uh, rezultāts ir tiešām labs. Ziņojums ir ļoti svarīgs. Pirmais solis, tas ir pirmais solis, lai parlaments uzlabotu Eiropas Savienības sadarbību ar trešajām valstīm migrācijas jomā, ar mērķi iekļaut uh, pietiekamas kontroles, uh, uzraudzības procesus visos uh, nolīgumos un priorizētu projektus izcelsmes un tranzīta valstīs, kas risina galvenos migrācijas cēloņus strādājat kopīgi, lai nodrošinātu sociālo attīstību. Laba pārvaldība, attīstības mērķēs fondiem, tie ir elementi, kas ir jāattīsta pārvaldot migrāciju gan attiecībās starp valstīm, gan arī um, tām pašām. Pavisam nesen slēgtā vienošanās ar Turciju, attiecības ar Afganistānu, neformālā vienošanās ar Malī parāda, ka Eiropas Savienības sadarbība ar trešajām valstīm migrācijas lomā nav pietiekami caurskatāma, un tā aizvien lielākā mērā uh, koncentrējas to, ka nelegālā migrācija tiek novērsta un pieaug atgriezt, atgriešanas gadījumu skaits, bet uh, cilvēktiesību bažas netiek integrētas un netiek pievērst uzmanība cēloņiem nelegālajai migrācijai, risinot problēmas, kādēļ cilvēki migrē. Un šī, tas, kad ne, nekoncentrējamies uz cilvēktiesībām un migrācijas pārvaldību, tas uh, lielā mērā noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā uz migrantiem, patvērumu meklētājiem un tā, ka trūkst kontroles un pārskata pār situāciju, kad šie pārkāpumi notiek. Ir būtiski atzīt to, cik ļoti svarīgi ir aizsargāt atsevišķu personu tiesības visiem, visā migrācijas procesā un atvieglot piekļuvi taisnīgumam gan migrantiem, gan arī bēgļiem. Tādēļ būs nepieciešams uh, uh, nodrošināt papildus cilvēktiesību garantijas un satvarus sadarbojoties migrācijas jomā, kā arī migrācijas uh, uh ar migrāciju saistītās bažas cilvēktiesību aizsardzības mehānismos. Šie mērķi ir sasniedzami, tādēļ mums ir jāsastrādājas arī šī ziņojuma kontekstā, pirmkārt nodrošinot par parlamentāro kontroli, demokrātisko uzraudzības, sadarbības un migrācijas pārvaldības jomā. Neformāls vienošanās, kā piemēram kopīgais ceļš uz priekšu starp uh, Eiropas Savienību un Afganistānu un ES Turcijas vienošanās, neva, tam nevajadzētu būt struktūrāliem modelim, kā sadarboties ar trešajām valstīm migrācijas pārvaldības jomā. Eiropas parlamentam ir jā, jāuzņem spēcīga loma, kontrolējot, uzraugot šos nolīgumus un parlamenta kontroli, nedrīkst izvairīties no parlamenta kontroli šajā jomā. Atsaucoties uz attīstības sadarbību, mūsu mērķim ir jābūt iznīcināt uh, nabadzību, un tam ir jābūt, uh, to, to jā, jānošķir no sadarbības atpakaļ uzņemšanas, atpakaļ nosūtīšanas jomā. Šī ziņojuma mērķis ir norādīt, ka vienīgais dzīvotspējīgais nākotnes ceļš ir sadarbība ar trešajām valstīm ar mērķi nodrošināt cilvēktiesības, uh, Uh, un cieņpilnu attieksmi pret uh, bēgļiem, migrantiem un mūsu kopil, kopīgo atbildību drošas uh, regulāras startautiskās aizsardzības migrācijas jomā nodrošināšana. Es ceru, ka mēs nonāksim pie detalizētākām diskusijām par kopīgiem grozījumiem, kurus lielākoties varam arī atbalstīt. Paldies! Thank you, Ms. Lohvila. The next speaker is... Paldies, Lohvila, skundzei. Tālāk iežies, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es, pirmkārt, apsveicu jūs ar stāšanos jaunajā amatā. Es aizstāju kolēģi Miguelu Orbānu. Un es pārstāvu gan goju, gan arī Pilsoņu brīvību un tiesību komiteju. Te būtu tātad eh, mans komentārs par abiem diviem arī ēnu referentiem. Šis ziņojums ir turpinājums tam arī, ko mēs pieņēmām oktobrī par imigrāciju no trešajām valstīm, kur es biju kā referenti. Un ļoti daudz lietas jau atspoguļos arī kompromisos jo toreiz kompromiss atspoguļoja arī ļoti daudz lietas, kas parādās ne jau šajā ziņojumā. Nu, ja atsaucamies uz Libe komitejas darbu, kas ir ļoti svarīgi, kas varbūt neparādās precīzi šajā ziņojumā, ziņojuma projektā. Te nav, piemēram, eh, runāts par cilvēkiem, kuriem vispār nav savas valsts. Tas galu galā tomēr ļoti nozīmīgs jautājums, jo tas ļoti saistās ar tiešām migrācijas plūsmām. Tāpat arī bērni migranti. Tālāk um, īpaši vēlos skatīties tas, kas parādās kompromisa grozījumos. Ja? E, kur mēs runājam par um, visām arī finansēm, kas tiek izmantots, un tātad tur parādās arī papildus jautājumi. Mums tomēr būtu jāskatās pavisam skaidri un precīzi, un jāizmanto un jāizvērtē pilnībā visi šie piemēri līdzekļi. Un uh, tas jāskata visu rīcību politiku ietverā. Un īpaši tāpēc, piemēram, skatot arī ar attīstības komiteju sadarbībā, ja? tur arī varētu runāt par attīstības līdzekļu, uh, varbūt pārnešanu, ja tā drīkst teikt, uz arī šo politiku. Un tālāk vispār attieksmi pret cilvēkiem. Uh, jau Liba komitejā mēs norādījām, ka šis jautājums tomēr pieprasa papildus iedzināšanos. jo mm, dažādi veidi operācijas, kas tiek īstenotas, nu, ja mēs nestrādām pie šiem jautājumiem, tad mēs neatrisinām šos jautājumus. Mēs tomēr vēlētos, lai valsts sadarbojas. Tas būtu pienākums eh, sadarboties. Arī jautājums par vīzām, vai ne? Lai mūsu partneri valsts tomēr strādātu ar šiem jautājumiem. Īpaši, es domāju, protams, Turciju ka vajadzētu pēc tam skaidrāks nostājas. Um, te nu arī nevaram gan to sasaistīt ar citām rīcību politikām, jo tas īstenībā nonāk pretrunā ar šo mūsu priekšlikumu garu un migrācijas cēloņiem. Redziet, migrācijas cēloņi nav obligāti saistīts ar cilvēktiesībām. Uh, tas ir daudz nopietnāk. Tur jāskatās arī par attīstības sadarbību, attīstības līdzekļiem, kurus nedrīkstam, protams, uh, atņemt uh, tos sākotnējiem mērķiem. Paldies! Paldies, tālāk Lapieškungs, lūdzu. Ja paldies, priekšsādātāji. Es arī apsveicu jūs ar stāšanos amatā. Un es vēlos arī pateikties uh, ēnu referentiem, uh, kas strādā kopā ar mani, par to, ka jums izdevās saskatavot šādu būtisku ziņojumu. kas ir tik ļoti nozīmīgs šobrīd arī aktīvi svarīgs un tiek diskutēts. Te mēs skaram ļoti daudz plašs jautājums - cilvēktiesības par migrācijas tiesībām, uh, Tātad tur skatām arī tieskos aspektus, eh, arī kontrolas aspektus un arī par iespēju ieceļot Eiropā legāli. Es tikai reizē vēlētos uzsvērt dažas lietas. Nu, tas, ko piedzīvām un risinājums, ja Turcija tas nevarētu kļūt par modeli atrisinājumu. Un nevar izvairīties no tā, kā tiktu iesaistīt parlamentu, piemērot to ko, parasto likumdošanas kārtību. Vispār mums nav skaidra arī tieskais forma šīs saturs un status līgumam ar Turciju. Te varam tiešām norādīt uz caurskatāmības trūkumu un ka netiek iesaistīts ne cits Eiropas iestādes, ne arī pilsoniskā sabiedrība. Līdz to tam ir nopietnas sekas uh, tieši patēruma meklētājiem. Mēs nevaram izvairīties no šādas atbildības. Piemēram, kas skar Afganistānu, tas pēc tam skaidri tur parādās. Labi, jau mēs atsaucam uz 2006. gadu tekstu. Tālāk par atpakaļ nosūtīšanu te tomēr vienmēr jārunā par individuālu personu atpakaļ nosūtīšanu, nevis masveida piespiedu atpakaļ nosūtīšanu. Tas noteikti te skaidri jāapsaka, un tas ir jāpaturprātā nākotnē. Es atbalstu, protams, šī ziņojuma kopējo pieeju, kur mēs runājam, protams, ka nākotnē arī nu, neizvairīsimies no šādas problēmas, kā cilvēki tiks pārvietoti, ka cilvēki paši pārvietosies Un līdz to tas būs aktuāls jautājums arī nākotnē. Apzinoties lielās um, nevienlīdzības pasaulē, tāpat arī mēs domāsim par jauniem izaicinājumiem, tātad migrācija klimata pārmaiņu dēļ. Zinot, kur atrodas Eiropa geogrāfiski, mums būs arī jārēģē uz šādu situāciju tāpat arī vadarbība tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Pēdējo gadu laikā mēs īstenībā esam redzējuši, ka Eiropas Savienība nespēja, nespēja un visu laiku mm, ir par maz spējusi ietekmēt ārējos notikumus. Mums tomēr ir vairāk instrumenti mūsu kaimiņattiecību politikas ietveros, paplašināšanās instruments un vispār mūsu ārpolitika. Mūsu centieni arī paplašināt demokrātiju un cilvēktiesības arī uz tiešāko kaimiņu valstu loku. Nu, jāatzīst, ka mēs esam šobrīd diezgan neveiklā situācijā un uh, kad draudi ir tiešām visu laiku tā kā klātsoši. Tālāk Vaigalkungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Es vēlos arī pateikties jums un apsveikt jūs ar stāšanos jaunajā amatā, uzņemoties jauno atbildību. Esmu pārliecināts, ka mēs ļoti labi sadarbosimies. Turpināšu sloveņu valodā. Šie jautājumi, ko šodien apspriežam, katru reizi apliecina, ka mēs ļoti labi apzināmies tā daudzās problēmas, kas ir grūti risināmas, kas ir ilgtermiņa problēmas, un ka mums būs aizveik un jāatrod tāda pieeja, kas ir daudz aktīvāka un kas tomēr maina mūsu skatus pasauli un mūsu atbildību pasaulē. Galu galā mēs šeit piedzīvojam arī jaunu fāzi savā ārpolitikas komitejas darbā, es vēlos uzsvērt visas ar migrāciju saistītās problēmas. Ir jāskata savā sastāvā cēloņa sakarībā. Nu, praktiski tas nozīmē to, ka mums vajag vairāk investēt miera politikā un konfliktu mierpilnā atrisināšanā. Jo cita izvēle, ja, kas, piemēram, sniedz eh, zaļo gaismu vardarbībai, nu, novedusi tieši pie tā, ka mums jārisina šāda milzīga miljonu migrācijas plūsmas. Turklāt dzirdot arī tādus iedrošinošos uh, Uh, vai nu, nemaz nepriecīgs paziņojums no Vašingtonas. Tātad, kur mēs skatāmies sadarbības starp valstīm, mums Eiropas ietvaros ir jāspēj arī veicināt ciešāku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgs par drošību un atbild par arī migrācijas plūsmu kontroli. Līdz šim šīs darbs sadarbības starp dalībvalstīm, diemžēl, bijis nepilnīgs. Un vēlos arī vēl papildus norādīt, ka arī mēs esam aicināti, nu, mums jādomā par to, kā palīdzēt valstīm, kas uzņems lielāku migrācijas slogu. Tātad arī Balkānu ceļš, kas tā ir it kā gaidās laiks, bet ar vienu paliek spēkām domāju arī par Maķedoniju un Serbiju, un Jordāniju un Lībiju, e, Libānu. Libānu. Mums ir grūti pat iztēloties, cik milzīgas ciešanas šie cilvēki piedzīvo. Es arī vēlos no savas puses uzsvērt. Migrantiem un patvēru meklētājiem bēgļiem arī ir cilvēktiesības. Viņiem ir šādi cilvēktiesības. Tās ir viņu tiesības, un viņi var atsaukties starptautiskām tiesībām. Un mēs nekādā veidā nevaram tās izslēgt vai neutralizēt šīs tiesības. Galu galā tas nozīmē atteikties vispār no Eiropas civilizācijas pamatiem. Paldies! Tālāk uzklausīsim Šafhauseru kungu lūdzu. Nu, es teikšu tā, izņēmumu kārtēs arī jūs apsveicu ar stāšanos amatā. Es ceru, ka jūs tagad iezīmēsiet jaunu laikmetu, ka mēs atzīstam realitāti. Saprotam, kāds ir jauns laiks, kas sāks ASV. Un arī tas, ko mēs Eiropā mēdzam šeit apsaukāt par populismu, reāli atspoguļo to, uh, cik daudzi cilvēki nokš trauslā nesagātā situācijā globalizācijas dēļ. Un, piemēram, pārstāvot savu valti un arī ieskatoties arī sociālaiskos datus aptaujas, tad īstenībā jau šobrīd šādu noskaņojumu pauž 60% iedzīvotāju. Un citiem vārdiem tātad tauta mostas. Bet nu sāksim ar pozitīvāko. Es uzskatu, mums ir tiešām jāapzinās, ka migrāciju varētu apstādināt tikai tad, ja mums būtu šāds attīstībai vērsts maršāla plāns. Jautājums ir, vai mēs, protams, varam pārvaldīt savas robežas starptautiski vai arī nacionālā līmenī, bet ar to vēl nepietiek. Te es domāju tiešām gan par Āfriku, gan citām valstīm. Uh, Tur reāli nepieciešama drošības attīstības programma. Bet vienlaiks arī cilvēku mm, vēlme tomēr dzīvot savā valstī. Un mēs redzam, ka elite ir uzspiedusi īstenībā atsevišķām valstīm nabadzības stāvokli. Un tāpēc būtu jāmaina tas, lai cilvēki tomēr varētu arī attīstīties savās vietās savās mājās. Tāpēc mēs vēlētos apsturēt tādu negatīvo tendenču attīstību, kas notiek mums tu, tuvājās valstīs, kas ir, piemēram, nesen bijis ar Lībiju, Sīriju, Irāka. Šī situācija, ko mēs paši esam veicinājuši, un ko mēs būsim nespējīgi arī nākotnē pārvaldīt, ja nespēsim tādu reālu uh, attīstības programmu sadarbībā ar vietējām pārvaldības iestādēm, ar vietējo varu. Nu, tas, ko es sauktu tiešām par maršalu plānu attīstībai. Bet labi, ja mēs runājam par tādu precīzāk šeit arī ar trešām valstīm, jā. Ja? Lielbritānija ir izvēlējusies skarbo izstāšanos variantu, bet viņam te ir jāskatās, ko tas nozīmē tautu pamatiesībām. Mums Francijā ir lietas, kuras mēs uzskatām, ka, kuras nevaram par ko nediskutējam. Tātad jums būs jāņem vērā arī tiešām tautu centieni. Jūs nevarat tos noliegt. Un otrkārt, tiesa un tiesiskums. Mums šajās piepilsētās, kur ir tieši parādās migrācijas īstā sējā, ja? kur ir 50% bezdarbs. Un ka, ja tur vēl ierastos vēl papildus imigranti, tad milzīga netaisnība. Pirmkārt, iepratiem jau pret tiem cilvēkiem, kas jau ir ieradušies pie mums, un kas arī vien ir bez darba, vai jaunieši, kas jau otrajā paudzē nespēja integrēties sabiedrībā. Tādēļ es aicinātu, īstenībā, pirms jūs balsot, atbraukt ar mani uz um, šīm piepilsētām paskatīties un redzēsiet, ka šie cilvēki ar migrācijas izcelsmi arī balso par Front Nacionāla, jo viņi saprot, ka tas varētu būt viņu izraušanās no skarbās realitātes. Tādēļ es arī vēlētos, lai jūs ziņojums īstenībā piedāvā šādu patiesu un pilnīgu attīstības programmu. Un ka mēs reaģētu uz šo tiesību eh, taisnīgumu šajā gadījumā problēmu. man ir jau nopietna pieredze un vairāk nekā 20 gadus es tiešām esmu sekojis tam, kas notiek ad hoc instrumentam, un šā gadījumā es uzskatu, ka tie ir jāveido daudz efektīvāki, un tas ir jādara daudz ātrāk. Es īpaši zinu šo situāciju, kāda ir Subsahāras Afrikā, un papildus kādu programmu tur īstenot Daesh. Nu, īstenībā mēs jau daudz, kas esam nokavējuši. Mums ir jārīkojas nekavējošies, Uh, bez kavēšanās. Paldies, priekšsēdētāji, un atvainojos, ka nedaudz izplūdu. Thank you, Mr. Schaffhauser. Paldies, Schaffhauser kungam. Un tālāk uzklausīsim Gerēro kungu, kas arī devi komitejas pārstāvis un uh, referents. Paldies, priekšsēdētāji dažkārt um, ir tie labi ļaut izteikties citiem ilgāk, ja? Tad īstenībā iezīmēs tādu lielāku skaidrību. Un uh, iepriekšējais runātājs, manuprāt, ļoti precīzi iezīmē parlamentu atbildību un nepieciešamību tālāk strādāt ar šī ziņojuma pieju, lai tiešām nodrošinātu plašu atbalstu. Mēs dzirdējām, protams, un neskatāms reizes, ka te ir ļoti liels jau atbalsts, vai ne, šim ziņojumam, bet kā devi komiteja un kā devi komitejas arī pārstāvis un um, ēnu referents, es vēlos atbalstīt arī referentu pieju devi komitejas vārdā. Un arī uh, cilvēktiesību apakškomitejas darbu Mums ir jāturpina strādāt un jāstrādā ar lielu apņemšanos īstenot svarīgākos punktus, kas ir precīzi atspoguļot šajā uh, ziņojumā. Tas ir bijusi pavisam skaidra arī nostāja mūsu devi komitejā un cilvēktiesību apakškomitejā, un tas arī saskan arī tām ar politiku, kas ir apstiprināta Ņujorkā, ko arī atbalstam. Starptautiskā migrācijas organizācija un uh, ANO pārstāvaklis bēgļu jautājumos. Nu, vajadzētu varbūt izcelt atsevišķu punktu šajā ziņomā. Reakcija uz situācijām. Tā nav nekāda pagaidu situācija. Mēs neko nespruksim. Tas būs um, mūsu realitāte, daļa no pasaules realitātes turpāko desmitgažu garumā tad ir jādomā par ilgtermiņa atbildi un risinājumu. Nevar būt tā, ka mēs kaut kādā, uh, kaut ko izšaujam, kaut kāda tāda pēkšņa reakcija uz krīzi, uh, kad ierodas ļoti liels skaits bēgļu no atsevišķām pasaules daļām. Te ir jādomā tiešām par ilgtermiņu. Ir jābūt tālredzīgiem. Ja? cienus, mūri, tas nav ilgtermiņa risinājums, tas ir gluži pretēji. Tas pat ir nepieņemams risinājums, es teiktu, gan attiecībā uz cilvēku tiesībām, gan arī tas nav īpaši efektīvs instruments. Ja mēs risinam cilvēku un tautu pārvietošanās mm, plūsmu, Nu, te jāskatās jau uz vēsturisko pieredzi. Bet arī mums ir liela atbildība. Mēs nevaram uh, atstāt atsevišķu valstu ziņā. Mums ir jāatspā, jāpalīdz visā, tām valstīm, kas ir vistiešākā saskarē migrācijas plūsmām. Eiropas saimnībai būs jāpieņem strateģisks lēmums. Šobrīd es uzskatu, tas ir pilnīgi nepieņemami mēs nevaram morāli, ja mēs šīs valstis, kas uzņem vislielāko bēgļu skaitu, kā tā ir Libāna un Jordānija, un viņi pilnīgi nonāk krīzē, ko viņi nespēja pārvaldīt. Jo šī migrantu plūsmas jau veido nesamērīgi lielu jau valstu iedzīvotāju daļu. Nu, ko mēs varam darīt? Mēs varam reaģēt līdzsvarotā veidā uz šo situāciju. Situācija, protams, ir ar daudziem riskiem Eiropas Savienībai. Bet es kā ēnu referents vēlos uzsvērt. Es īpaši vēlos pievērst uzmanību šiem tieskajiem kanāliem, uh, un humanitārās vīzes iespējai. Ne, nu, kolēģis, kas izteicās pirms manis jau, ne, arī, arī atsaucās uz Eiropas Savienības um, arī atbildību parakstītiem līgumiem par attīstības sadarbības uh, uzdevumiem. Eiropas Savienībai ir jāievēro cilvēktiesības. Nerunājot, ka cilvēktiesības ievēro tikai tajās valstīs, kas arī saņem mūsu atbalstu, bet arī tālāk un plašāk. Bet paskatieties, kas notika pirms pāris nedēļām. Uh, šis pēkšņais augstums, laikapstākļi, kas nu, tiešām pat prasa bēgļu dzīvības. Un cilvēkiem jāpārvar tik skarbi laikapstākļi, tas tiešām necilvēcīgi. Tādēļ mēs parlaments vēlamies visam spēcīgāk uzsvērt, ka padomē ir jārīkojas un ir jāizpilda visas savas saistības, ko viņi solījuši trīs gadu laikā, bet kas nav izdarīts. Tātad ir skaidri atrunāta šī kārtība, arī kās parādās kompaktos, migrācijas kompaktos, atbilstot, atbalstot arī migrāciju, mobilitāti. Mums neparīdzēs ne tāda bailes pret svešiem, šī ksenofobija mm, nav risinājums. Ir jāpieņem strateģiski lēmumi un jāievēro cilvēktiesības. Mums ir jāveido ilgtermiņa redzējums un vīzija šai pasaulē, kur mēs redzam, ka varas un valdības neizteno savus pienākumus. Vēl uzklausīsim trīs deputātus - Līdze kungs, Kūzo kungs un Šlainas kundze. Vai vēl kādi kolēģi vēlas pieteikties šajās debatēs? Nē, nu labi, tad. Um, m, došu vārdu arī kolēģiem kopsavilkumam, bet sāksim ar līdzkungu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un arī vēlu veiksmus no savas puses, eh, pildot eh, mūsu eh, vadītāju amatu. Es vēlētos paturpināt to, ko sacīja Šafhauzera kungs attiecībā uz populismu Jūs eh, runājāt par maršalu plānu, kas mums ir nepieciešams, un to, ka ir nepieciešams izskaidrot saviem pilsoņiem, kā tad tas eh, īsti ir, un tad eh, padomāsim, no kāda populisma tad mums Eiropā vajadzētu izvairīties. Jā, es ceru, ka šis dokuments ir labs pamats Jā, e, humanitārā vīza, legāli um, migrācijas ceļi un tā tālāk, tas ir viss ļoti labi. Bet jautājums, kas tālāk notiek ar šiem cilvēkiem, kas saņemtu šādu uh, humāno vīzu? Kādā veidā uh, tas pēc tam gulsies arī uz eiropiešu pleciem? Un, eh, piemēram, Frāc, Francija, Vācija un tā tālāk eh, nedod pietiekoši lielu ieguldījumu un palīdzību vidusjūras eh, valstīm. Klimata pārmaiņas 2015. gadā mēs apstiprinājām ziņojumu par to, kā ir saistīta klimata politika ar uh, migrācijas politiku. Un šajā dokumentā arī mums vajadzētu kopā strādāt pie šī punkta tālākas uh, izstrādes. Uh, parlamentārā kontrole Āfrikas trasta fonds, nu te vajadzētu tiešām padomāt par to, uh, vai uh, nolīgumi var nodrošināt tos rezultātus, kādus mēs vēlamies. Runājot par uh, eh, nolīgumiem migrācijas lomām, tur, protams, parlaments ir jāiesaista, un ne tikai lemjot par uh, finansēšanu, bet arī par politikas aspektiem. Tālāk, kā ierobežot uh, migrācijas cēloņus, nu te parlaments jau ir norādījis, ka uh, Eh, attīstības eh, politika līdz 2030. gadam tieši uz to ir vērsta, bet ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs vairāk eh, finansējuma, lai mēs varētu īstenot visu Parīzē pieņemto pakotni. Un tieši tādēļ es gribētos redzēt, lai arī Maltas prezidentūra šo izvirzītu kā tādu prioritāru punktu Atcerieties, ko mēs lēmām Hamburgā, un katrā ziņā mūsu šis ziņojums ir labs pamats tālākam darbam, lai tas pārtap par labu ziņojumu. Paldies! Un tālāk uzaugs nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu jūs sveikt ar jūsu ievēlēšanu. Mm, izteikšos īsi vēlētos kopsavilkumā teikt sekojošo. E, ziņojumā ir daudz pozitīvu aspektu, protams. Esmu gandarīts redzēt to, ka uzsvars ir likts uz to, ka jānošķir bēgļi no migrantiem, un attiecībā uz bēgļiem darbojas dažādi likumi un konvencijas, kas um, dod viņiem tiesības uz īpašu attieksmi, bet Eiropas Savienība nevienmēr ievēro šo starptautis, šīs starptautiskās normas. Pašlaik ir ārkārtīgi daudz novērojams tātad šī te cilvēku migrācija, uz to norādījis arī ANO. Iepriekš šāda pat migrācija bija novērojama tikai pēc otrā pasaules kara. Un runājot par uh, iemesliem. Nu, mēs esam redzējuši tādu neokoloniālu pieeju um, uh, tuvo austrumu reformēšanai. un esam redzējuši plānus eh, tādu eh, valstu kā Lībijas un Irānas eh, sadalīšanai, bet tas nav veids, kā var novērst masveida migrāciju un bēgļu plūsmas mēs nepievēršam pietiekuši daudz uzmanības šim jautājumam, un faktiski tā ir tāda morāla izgāšanās no Eiropas puses no vienas puses tas, ka mēs vēlamies atbalstīt uh, Libānu un Jordāniju, nu tas ir labi. Jordānijā bēgļu skaits ir gandrīz puse no iedzīvotāju skaita. Uh, Jordānijā ir pāri par diviem desmit tūkstošiem irākiešu un tā tālāk ir daudz dažādu jautājumu kas prasa tādu skaidru nostāju un plānošanu, lai tiktu galā ar ekonomisko nevienlīdzību. Un tas, ka e, bēgļiem ir jāmirst no augstuma, tas to nevar e, uzlikt par pienākumu tikai vienai e, dalību valstī, kā Grieķijai, piemēram, par to ir atbildīgas visas dalību valstis. Un uh, šī te e, NATO aizsardzības politika, e, nu, arī tajā pievērš uzmanību, tas nepalīdz atrisināt situāciju e, Lībijā, piemēram. Un um, katrā ziņā ir jābeidz cilvēktiesību pārkāpšanas gadījumi, un pašlaik tās atbildes un risinājumi, ko Eiropa piedāvā, nav uh, pareizie. Un uh, uz šo brīdi mēs būtu varējuši glābt jau daudz vairāk uh, bēgļu. Un visbeidzot, pēdējā runātāja, Šlārs Kundze. Es vēlējos pateicoties uh, referentiem par darbu pie šī svarīgā ziņojuma. Es esmu diezgan skeptiski ka pret tām uh, tendencēm, kādas ir vērojams migrācijas politikas jomā, uh, nolīgums e, ar Turciju, uh, ietver no, līgums ar Āfrikas valstīm, Eiropas komisijas piedāvātā migrācijas politikas pārveides programma. Nu, tas, protams, dod noteiktas iespējas, kas, manuprāt, uh, nevis atrisina problēmu, bet gan drīzāk samazina mūsu iespēju palīdzēt un iejaukties. Trūkst eh, koherents. Biju Ņujorkā septembrī, kad mēs pirmo reizi eh, ANO samitā apspriedām um, bēgļu jautājumu. Šo samitu, eh, šis samits tika organizēts pieņemot, ka 86% no pārvietotajām personām eh, tiek uzņemtas attīstības valstīs. Un runa bija par uh, tādu godīgāku sloga sadalu. Un tas nav Eiropas jautājums vien, bet kā mēs varam globāli prasīt, lai godīgāk tiku sadalīts sloks, ja mēs to nespējam veikt paši savās mājās. Uh, Jūs, protams, esat redzējuši uh, kadrus uh, un uh, bildes par to, kas īsti notiek Serbijā, kas notiek Grieķijā un tā tālāk. Un sešas uh, valstis faktiski. Uh, tiek galā ar lielāko daļu no visiem patvērumu pieprasījumiem. Nu, kur tad ir solidaritāte un kur ir vienlīdzīgs sloks sadalījums? Es te neko neizgudroju. Tas viss jau ir ierakstīts uh, mūsu Eiropas līgumos, konkrēti 78. un 80. pantos. Uh, Frantneses un Alkolēģis teica, ka ir uh, tiesiskuma trūkums, bet to nevar nošķirt no pamatiesībām. Un uh, starptautiskās aizsardzības pieprasīšana ir pamatiesības, un mums tās ir jāpiešķir. Un tā ir ne tikai juridiski. Tas ir ne tikai juridisks, bet arī morāls pienākums - atbalstīt cilvēkus, kas uh, cieši no vajāšanas un tā tālāk. Nu, Protams, var jau uh, klaigāt par to, ka notiek iebrukums Eiropā. Un, protams, ir uh, priekšpilsētas, kurās uh, vispār trūkst uh, labu sociālo apstākļu un tā tālāk, un trūkst palīdzības, lai tiktu galā ar uh, ikdienas problēmām bet ir, eh, protams, eh, viegli spēlēt uz cilvēku jūtām, ko dažas partijas arī izmanto, eh, bet tā ir mūsu valdību nespēja aizsargāt cilvēkus no nabadzības, nespēja radīt darbvietas un tā tālāk, no nu, tad migranti tur vainīgi. Un faktiski realitāte ir smagāka nekā mēs iedomājamies. Jautājums, kādēļ šie cilvēki bēg? Vai jūs gribat, lai viņi paliek savās valstīs? Tad jābeidz tādu fiskālo politiku, kādu veids eh, Eiropas kompānijas, izmantojot Āfrikas valsts kā nodokļu paradīzes. Āfrikas Savienība ir teikusi, ka Āfrikas valstis zaudē apmēram triljonu dolāru uh, Eiropas kompāniju dēļ, kuras izvairās no nodokļu uh, nomaksas. Nu, tā tad viņas it kā saņem uh, attīstības palīdzību, bet īstenībā mēs ar vienu roku dodam, ar otru ņemam. Tā kā nevajadzētu slēgt tādus tirdzniecības noliegumus, kas eh, eksploatē nacionālos resursus Un, ja jūs meklējat iemeslus, kādēļ cilvēki nāk uz jūsu valsti, nu tad varbūt, ka iemesli ir jūsu pašu valstī, nevis tur, no kurienes nāk šie cilvēki. Paldies, un tagad vēlētos dot vārdu uh, savai līdz priekšsēdētājiem. Jā, vēlos pievienoties visiem, kas apsveicam Kalister kungu ar ievēlēšanu par Afrika komitejas vadītāju. Paldies, kolēģi, Paldies eh, par paveikto darbu, par centieniem panākt kompromisus. Skatos, ka ir septiņi kompromisi. Nu, tas jau patarīs nākamās nedēļas darbu vienglāk, vieglāk. Daudz eh, ir grozījumi, ir eh, ļoti, tas ir ļoti plašs ziņojums, bet mums ir jābūt tādam skaidram vēstījumam, kādām piecām svarīgākajām lietām, lai cilvēki saprastu, kāds ir mūsu vēstījums. Šķiet, ka tas ir Eh, iepriekšējās debats par ārējiem migrācijas aspektiem bija tikai, bija jau pirms gada, un vairums no šiem te aspektiem vispār nav pētīti. Tādēļ ir, svar, tādēļ ir svarīgi palūkoties, kas notiek ar trasta fondiem, nolīgumiem un tā tālāk. Paldies visiem, balsojums otrdien, 31. janvārī, pulksten 15. Četros tomēr man šeit sāka priekšā. Tātad es gribēju jau trijos, bet nu balsosim četros. Nu, un, protams, ka jūs plānos savos redzēsiet, kad ir nākamā kopējā sanāksme. Došu tagad atpakaļ vārdu apetkomitejas vadītājiem, jo tagad mums nu, turpināsies apetkomitejas darbs. Paldies, citi jautājumi. Nav nekā tādā gadījumā varam slēgt mūsu kopējo sanāksmi un do, e, novēlē devi kolēģiem veiksmīgu turpmāko dienu. Nu, tā kā jau ir 10.30 tad mēs varam turpināt AFET komitejas sanāksmi. Un esam nonākuši pie desmitā darbkārtības punkta, kas ir viedokļa apmaiņa par pašreizējo situāciju un pieaugušo saspīlējumu Rietumu Balkānos. Tagad pievēršamies jautājumiem, eh, kur ierosināja viens no mūsu uh, afet kolēģiem, tas ir Vaigla kungs. Un tas bija viņa priekšlikums uh, runāt par uh, notikumu attīstību Rietumu Balkānos šajā komitejā. Es domāju, ka jūs piekrītat, ka jautājums ir gan svarīgs, jo mēs tiešām uh, redzam, ka pēdējās nedēļās un dienās pieaug saspīlējums starp Rietumu Balkānu valstīm. Uh, Un šis reģions vienmēr ir Eiropa, bijis Eiropas sirdīm tūs, jo šīs valstis atrodas e, mūsu, mums tieši kaimiņos, un tas tieši ietekmē Eiropas Savienību īpaši nemierīgos laikos, un tādēļ Eiropas Savienībai šis reģions ir strateģiski ļoti nozīmīgs. Un uh, galvenie izaicinājumi, kas skar uh, šie reģiona valsts, ir tādi jautājumi, kā uh, tāda trausla etniskā uh, e, pretstāvēšana, Krievijas pieaugošā ietekme, nepietiekams politiskais dialogs, e, mēdīju brīvības trūkums un sociāla-ekonomisko problēmu pieaugums. Nesenā attīstība tikai uh, pastiprina šo saspīlējumu starp Serbiju un Kosovu par tā saucamo uh, vilcienu jautājumu. Pēc vēlēšanu situācija Maķedonijā pieaugošā etniskā polarizācija Bosnijā un Hercegovīnā un apvērsuma mēģinājums Melnkalnē vēlēšana dienā un iespējama Krievijas iejaukšanās. Un uh, Tas prasa, lai mēs stratēģi, apspriestu stratēģiju un izēju no krīzes un Eiropas Savienības lomu. Tādēļ paldies eh, Vaigla kungam eh, par to, eh, ka jūs ierosinājāt šo papildus diskusiju. Un tagad lūkšu grupu koordinātorus mm, izteikties, un varbūt sāksim ar koordinātoriem. Un pirmais ir Predeskungs. Mm-hmm. Paldies, priekšsādātāji. Esmu politiskās grupas koordinators arī e, un strādāju kopā arī ar ko, kolēģiem Bosnijas Hercegovinas jautājumos. Un man ir liels prieks, ka mēs šodien esam šiem jautājumiem pievērsuši lielu uzmanību. Tad runājam par Rietumbalkāniem. Balkāniem. un akcentējam šīs attiecības, kas ir mums izveidojušās ar šīm valstīm. Manuprāt, šodien mūsu nolūks un plāni attiecību šo reģionu atspoguļo šādos veidos. Pirmkārt, mums ir jāatzīst, ka ir reāla krīze kas skar šī reģiona demokrātiju. Vēlētājs ar vien vairāk pārvilina un pievilina etnonacionālisti. Un etniskā spriedze un plaisa katru dienu kļūst ar vien aktuālāka. To mēs pieredzam katru dienu. Ja, mēs redzam, debatēs dominē nacionalistiskā retorika. Otrs - Krievijas nopietnā ietekme reģionā. Jau tātad viens ir šī nacionalistiskā uzstādījums, otrs ir Krievijas ietekme. Piemēram, Bosnijā Hercegovinā. Mēs redzam ļoti skaidri uh, Krievijas ietekmi pirmkārt Serbijā. Eh, piedošana, Bosnijas Hercegovinas ietvarošīs serbskas uh, valstī. Piedošana, jūs varētu pārtraukt savas debats, jā? Ja? Tas ļoti traucē. Lūdzu, prets, kungs, turpiniet. Tātad, uh, Serbskas republikas daļa Bosnijā Hercegovinā, viņi organizē šo referendumu. Un mēs redzam skaidri, ka uh, Maskava to atbalsta. Viņi par to veicina, ja tas ir pilnīgi pretkonstitucionāls akts. Bet, nu, mēs no otras puses redzam arī kādus, piemēram, pozitīvus signālus. Piemēram, vakardien Bosnijas premjers Denis Višņiņš bija arī Belgradā, lai arī zinātu dialogu ar kaimiņiem. Un tā ir laba zīme. Bet, protams, ka viss tādā ziņā tomēr ir sajaukts, jā. Ja? Mēs bieži vien baidāmies, ka šajā reģionā atkal varētu ekskalēt vadarbība. Mēs zinām, jau kopš 2014. gada mēs visu laiku sakām, ka paplašināšana īstenībā visu laiku tiek atlikt. Un tad jau īstenībā no nu, tā cieš no tie cieši mūsu draugi, kas vēlas modernizēt valstis. Un tas savā veidā pat arī sekmē šo demokrātijas krīzi. Thank you, Mr. Paldies, Prēdes kungs. Kolēģi, kā jau parasti, kad runājam par Rietumu Balkānu jautājumiem, ir pieteikušies izteikties ļoti daudz cilvēku, tādēļ, nu, uh, Lūdzu, cik vien iespējams īsi izsakieties, lai pēc iespējas vairāk kolēģi varētu izteikties. Atzīmējam visus vārdus. Tagad vārds Pičula kungam. Hvala lijepo, gospodine e, predsjedniče. Paldies, priekšsādātāji. Man ir tiešām liels prieks, ka šodien šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā ārlietu komitejām jo vienmēr esam ļoti atvērti runājuši par politisko situāciju un lietu attīstību Rietumu Balkānos. Kā jau esam norādījuši nereizi vien, Rietumu Balkānu valsts ir pelnījušas Eiropeisku nākotni, tajā pašā laikā vienmēr esam norādījuši, ka Eiropas Savienības pastieptā roka, tai pretī ir jābūt rokai, kas ir pastiepta no otras puses – Arī viņiem ir jāuzņemas atbildība katru gadu pierādīt savu progresu. Un tas savukārt tiek uh, vērtēts balstoties uz viņu spējas īstenot Eiropas standartus. Pirmkārt, nodrošinot sadarbību un savstarpējās attiecības pašā reģionā. Šis reģions, kas līdz pat uh, nesenai pagātnei ir smagi cietis no kara Un tādēļ jāsaka, nav vienkārši panākt politisko progresu, jo vienmēr ir iespējams īstenot tādas politiskas darbības, kas var apdraudēt stabilitāti. Šobrīd gribētu norādīt, ka viss beigu beigās būs atkarīgs no diviem procesiem, kas ir savstarpēji saistīti. Pirmkārt, jautājums, kā valstis progresēs ceļā pievienoties Eiropas Savienībai, un no otras puses, kas notiks ar spēkiem, kas ir pret in Eiropas integrāciju. Redzu, ka šie spēki aktīvi darbojas dažās Rietumbalkānu valstīs, un tajā pašā laikā jāsaka, ka šo spēku progress var radīt spriedzi arī starp vairākām valstīm savstarpējās attiecībās. Tas ir mm, piemērs, ko redzējām arī šī vilciena gadījumā, un tas ir elements, kas var vēl jau vairāk palēnināt un pasliktināt attiecības starp Prištinu un Belgradu. Progress ir ticis panākts. Tomēr šo progresu var uh, zem jautājumu zīmes palikt tā spriedze, ko esam pēdējā laikā novērojuši. Rietumbalkānu valstis ir bijušas ļoti sarežģītā situācijā 2015. un 2016. gadā. Šeit jārunā gan par migrantiem, gan arī vēlēšanām, kas notikušas. Pirmajā uzmetienā nekas it kā nav mainījies, ja paraugāmies uz to, kā Eiropas Savienība vērtē šo reģionu un Eiropas Savienības attieksmi pret reģionu un valstīm kopumā. Tomēr, manuprāt, ir um, novērojams pazīmes tam, ka sistēma visai trausla, daudzas lietas var tikt apdraudētas, un tādēļ ļoti pozitīvi vērtējam šodien uh, plānoto tikšanos starp Kosovas un Serbijas pārstāvjiem Briselē. Arī Maķedonijā situācija ir tāda, ka viss var tiešām pasliktināties, un tas var apdraudēt arī Eiropas integrāciju. Paldies! Paldies, Vaigla kungs saka. Ar slovēņu valodā, arī tādēļ, ka šis jautājums ir tiešām man emocionāli ļoti tuvs un sarežģīts. Jo esmu, protams, pats no šīs pasaules daļas, un uh, tur ar vienu notiek lietas, kas mūs dara ļoti satrauktas un par ko mums ir saulēcīgi jārunā. Aktuālā notikuma attīstība un jau atskats uz 30 gadu vēsturi e, pierāda, ka maza dzirkstele var radīt lielu uguns nelaimi. Nu, lūk, parlamentā tieši šobrīd tiek sagatavots ziņojums par um, progresa ziņojums Rietumā Balkānu valstīm. Sagatavot šo ziņojumu, um, es esmu atbildīgs, piemēram, par Maķedoniju. Jūs savukārt priekšstādātāji ir izstrādājis šiem jautājumiem. Uh, un mums vienoja kopīga vēlme virzīt šo valstu integrācijas procesu. Tādā ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā. Nu, vienlaiks tas ir paralēli ar integrāciju NATO. Te nav runa tikai par iegūmu šīm valstīm un tautām, bet reāli ar iegūmus Eiropai. ja visa veida varbūt pārpratumi un viedokļu atšķirības starp arī Austrum Eiropas valstīm un Dienvidu Eiropas valstīm var šo procesu palēlināt. Un īstenībā samazina atbalstu, ko līdz šim varbūt Dienvidu Balkānu, Rietu Balkānu valstis juta no Eiropas Savienības valstīm. Un tad mēs redzam, šis atbalsts samazinās un mēs baidamies, ka tas ļoti salēlina visu šo procesu. Tādēļ mana vēlme būtu, lai mēs tomēr saulēcīgi reaģētu un šo jau notikumu gaitu pagriezt tomēr pozitīvā kultnē. Nu, jo te ir ļoti daudz, protams, tādu sāpīgu jautājumu. kādreiz iznāca šāda grāmata, kas sākās pusastoņos. Šī grāmata tieši stāsta par to, kā Rietumbalkānos visa veida konflikts sāks tieši ar kādu izsprukušu vārdu, ar naida kurināšanu vārdos. Un mēs redzam, ka atkal šāda naida kurināšana izskan medijos televīzijā, avīzēs. Ja, mēs redzam, ka tur iesaistās, iesaistās ļoti prominenti politiķi. Labi, es tevi tā nenolasīšu, vai ne? Bet mums ir ļoti nopietni pienāmi šāds izteikums. ar šo mm, vilcienu, ko Serbijas prezidents īstenībā runāja tieši par karu. Nu, tur bija ļoti asi šie vārdi, jūs to varat izlasīt, bet eh, pēdējā laikā šādi pārāk daudz ir bijuši šādi izteikumi. Thank you. Paldies. 11 runātāji vēl sarakstā. Tie ir jūsu informācija. Lūna Čekas kundze, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Arī man ir liels prieks par to, ka šīs diskusijas ir organizētas. Gribētu pateikties Vaigla kungam par to, ka viņš tās virzīja, jo arī man ir tiešām lielas bāžas par to, kas šobrīd notiek. Ne tikai tajā valstī, uh, Eh, ko es vislabāk pazīstu, jo esmu referente par Kosovu, bet arī starp Kosovu un Sērbiju, un arī pārējās eh, valstīs eh, Sērbu republika, Bosnija, Hercegovina, Melnkalne. Šīs bažas, ko pauda arī citi kolēģi, tas jūt arī es, un, manuprāt, mums kā Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam ir jābūt spēcīgākiem. Mums visiem, gan parlamentam, gan komisijai, gan padomēji, saistībā ar to, ka tiešām no visām valdībām un pārējiem spēlētājiem sešās Balkānu valstīs tiek pieprasīts un sagaidīts, ka viņi reāli koncentrēs uz Eiropas vērtībām, nu tās tā, nu, tā tās nosauksim, jo viens no tiem svarīgākiem elementiem paplašanāšanās procesā un viens no svarīgākajiem elementiem tajā, kas ir padarījis Eiropas Savienību spēcīgu, ir kā reiz spēja pārvarēt nacionālismu draudus, kas ir bijuši arī Eiropā uh, pēdējo gadsimtu laikā, un um, mums tie ir nesuši vissmagākos noziegumus un karus, un tas nozīmē, ka ir jābūt labām kaimiņa attiecībām arī ar valstīm, kas bija jūsu ienaidnieki savu laiku, un ar ko cīnījāties tikai pirms dažiem gadu desmitiem. Situācija pēdējo nedēļu laikā un mēnešu laikā, kā arī šobrīd, arī pēc Trumpa kunga ievēlēšanas ASV, man rodas iespējas, ka tādējādi ir novērojams plašs atbalsts bieži vien radikāliem nacionāļiem, kas negrib, ka cilvēki, kas runā atšķirīgās valodās, kam ir atšķirīgas reliģijas, bet viņi bija kaimiņi Dienvidu Slāvijas republikā vēl tikai pirms 30 gadiem, ka viņi visi ir cilvēki. Un, manuprāt, reizēm par to ir jārunā, par šo lietas būtību. Visi jūs, kolēģi, kas dzīvojāt Dienvidslāvijā, kas šodien ir šeit, nu jūs zināt, kā tas viss darbojas, kā notiek. Uh, Es pats, patī nesen biju apmeklēju šīs valstis. Es zinu, kā tas darbojas. Nav tā, ka es gribētu Dienvidslāviju atpakaļ. Nē, nē, tā nav. Bet svarīgas ir labas kaimiņa attiecības. Tādēļ, kā šī vilciena gadījumā, kas tika nosūtīts pirms dažām dienām no Serbijas uz Kosovu, kur o, tika rakstīts Kosova ir Ser Serbija un iekšā bija tiešām valdīja nacionāļu retorika. Uh, Nu, nevar tā, nedrīkst tā vienkārši. Galu galā to finansēja Serbijas valdība. Tādēļ man ir patiešām liels prieks, ka šodien būs uh, iespēja vēl, vēlreiz at, mēģināt atjaunot dialogu, kur serbi un kosovieši sēdēs viens otram blakus, bet jebkurā ja gadījumā mums ir jāpievērš uzmanība tiem, kas vēlas šajās valstīs īstenot Eiropas vērtības. Tādēļ es šodien gribētu koncentrēties uz to, ka mēs skatāmies kā parlaments uz jomām, kur varam panākt papildus sadarbību. Ir kāds ļoti labs projekts - reģionālā jauniešu sadarbība, reģionālā līmenī īstenota jauniešu apmaiņas projekta Berlīnas procesa ietvaros, ir nepieciešams papildus TV programmas, vēstures grāmatas. Uh, jāskatās, par ko runā kaimiņi savā starpā. Mēs nedrīkstam uh, vairot, uh, atbalstīt uh, naidu un vardarbību, jo tad mēs neejam pretī nākotnē, bet gan atpakaļ. Paldies! Paldies, Lunačikas kundze! Šafhauzera kungs, lūdzu! J'entends ce que ma collègue Luna Tchèque Un es klausos, ko sacīja mana kolēģe Lunačeks kundze par Eiropas vērtībām. Nu, kas tās ir par Eiropas vērtībām, ko mēs uzspiedām Serbijai pirms uh, veicinājām viņu demokrātiju? Nu, netīri sanāk Eiropa. Vai tas tiešām ir Eiropas vērtības, kuras mēs veicinājām arī atzīstot Kosovu kā valsti, lai gan tā ir valsts, kuru mēs redzam, neatzīst starptautiskajā līmenī, nu, neatzīst visas organizācijas starptautiskās, gadījumā tā īstenībā ir tāda mafijas valsts, vai arī tā ir kaut kāda eiropeiskā vērtība izpausme. which does not recognize Kosovo, but to tell about... Tu saku, kā valsts pārstāvis, kura neatzīst Kosovu, bet uh, ANO ir atzīmis, ka tā nav valsts priekšsēdētāja. Jums ir jāpārtrauc šādas uh, izrunāšanās. Kosovo, ladies and gentlemen, tiek... Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, esmu pieradis pie Šafera kunga mm, paziņojumiem, un es gribēju rezumēt tad, pēc tam, kad viņš būs izteicies. Tādēļ pārējos kolēģus eh, arī gribētu aicināt, norādīt, lūdzu, nesauciet Kosovu šādā, šādos vārdos, kā jūs eh, to darījāt, un attieksimies pret visām Eiropas valstīm ar cieņu. Can now continue turpinām debates. Jūs varat uh, izteikties, bet ne, nesauciet, ko sultā, kā to darījāt. Jā, nu, bet priekšsēdēt realitāti jau nevar noliegt. Nu, realitāte ir spēcīgāka par jū, tu, to, ko jūs vienalga saucat. Un arī saprāta uh, realitāti uzvar, vai ne? Mēs redzam, ko arī Vācijas atsevišķi dienesti ir nosaukuši. Un tas, nu, tas, ko mēs gribam varbūt noslēpt, tas uzpeldēs gaismā. Jūs varat saukt vienalga, kā gribat lietas, bet tā ir realitāte. Protams, ka ir arī nacionālā problēmas, bet labi, atgriezīsimies pie Eiropas vēstures. 72. gadā, kad bija šis uzbrukums, tā nebija Francija. Arī, arī 18. gadā tā nebija Francija, vai 39. gadā tā nebija Francija. Un Francijas valsts, eh, Vācijas attiecības, protams, ir vēlāk bijušas Eiropas idejas pamatā, bet mēs nevaram vienkārši uzlikt atbildību pilnīgi visiem Un tā nav mana valsts, kas arī nevēlējās šādu Francijas uh, valsts uh, un Vācijas šādu motoru izveidi Eiropas senībā. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs atsakamies pavisam uh, no nacionālas valsts idejas. Mēs esam pret nacionālismu, kas izraisa karu. Un nevar jau visu valsts samest kopā. Bet tā par Dienvidslāviju. kādreiz Habsburgiem bija arī šāda paša vēlme, ka Dienvidslāviju izveido kā federatīvu valsti. Mēs īstenībā bijām arī pie tā klāt. Mēs īstenībā arī iesaistījāmies visā šajā procesā, sagraujot šo federāciju. Tagad, kad mēs esam sagraušo, izbeiguši šo federāciju, mums tomēr ir, ir jāsaprot realitāte. Uh, Mēs katru dienu mums ir jāciena minoritātes. Jā, mums tomēr jāsap, ka Serbi un Bosnijā Hercegovinā, kas dzīvo šie Serbi, dažkārt viņi pat pārstāv 40% atsevišķos valsts daļās, Bosnijā, Hercegovinā, arī Bosnijā tieši. Uh, arī viņus ir jāciena. Jums ir izbeidzies runas laiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es vienkārši aicinu jūs nebūt otrajam brokam, bet ļaut izteikties. Has... Šafhauzera kungs, pilnīgi visiem ir vienāds laiks izteikties, tas attiec arī uz jums, tur veselais saprāts vienkārši valda. Tagad dodam vice priekšsēdētājai Locas kundzei vārdu lūdzu. Liels paldies. Živcas kundze. Paldies, Makalistera kungs. Varu pievienoties tam, ko teica Lunačekas kundze gribam dažādus mehānismus, apmaiņu, sadarbību starp studentiem, skolo, skolēniem. Viss jau ir ļoti jauki, nu, tikai gribētos, lai ir līderi iet šādu ceļu. Es patiešām uzskatu, ka Dienvidu Austrum Eiropas valstu tautas Rietumu Balkānu valsts atbalsta Eiropas Savienību. Tās atbalsta arī pievienošanos Eiropas Savienībai. Un, ja to atbalsta vairākums, uh, Uh, kur tad ir problēma? Problēma ir ar uh, līderu viedokļu konsekvenci. Esmu no Horvātijas, esmu no šī reģiona, tādēļ negribētu runāt uh, par labu nevienam, bet, nu, tā taisnība ir tāda. Patiesība ir tāda, ka biedrošanās ar Krieviju rada visai liels problēmas. Mums ir bijušas arī lielas problēmas ar preses brīvību vairākās valstīs. Un ja Eiropas Savienība, jo īpaši Eiropas parlaments, nepaudīs savu vēlmi cieši uzraudzīt politiskos procesus šajā reģionā, tad um, demokrātija tur tikai atkāpsies un pasliktināsies. Jā, mums katru gadu ir progresa ziņojumi, bet ar to nepietiek. Eiropas Savienībai ir jābūt klātesošai šajā reģionā, un tas ir vienīgais veids, kā varam nodrošināt stabilitāti. Nedrīkstam pieļaut situāciju, ka Rietumbalkāni tiek ignorēti. Nedrīkstam to atļauties. Nedrīkstam atļaut, ka tas izkrīt no mūsu prioritāšu saraksta. Vienīgais veids, kā tur saglabāt stabilitāti, ir Eiropas Savienībai būt klātesošai. Tas ir pierādījies Slovenijas, Horvātijas gadījumos, un es patiešām ceru, ka palīdzēsim arī pārējām valstīm iet šo pašu ceļu. Brexit ir ļoti svarīgs elements, jautājums, un, diemžēl, jāsaka, šobrīd sastopamies ar risku, uh, ka mūsu iekšējās debatēs uh, patiesībā aizņems visu mūsu sarunu laiku, un, uh, piemēram, Rietumbalkānu jautājums tiks marginalizēts, un es tiešām nedomāju, ka varam to atļauties. Potenciālā iestāšanās Eiropas Savienībā ir galvenais motivējošais faktors visām šīm valstīm. Un tas, kas ir noticis pēdējo dienu laikā, manuprāt, arī tur motivācija primāri ir iekšējie valstu iemesli. Esmu patiešām pateicīga Igla kungam par šīs diskusijas aizsākšanu. Ir ļoti svarīgi uzraudzīt to, kas notiek tam sekot. Bet es patiešām nedomāju, ka jaunākie pēdējie notikumi pārvērtīsies kaut, kādā, kaut kādos ļoti nopietnos notikumos. Bet ir jāsaglabā stabilitāte Rietumu Balkānu valstīs. Tas ir vienīgais veids, kā šīm valstīm progresēt. Paldies! Hvala lijepa. Liels paldies! Fajona kundze, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti rūpīgi sēkoju šim reģionam. Tas man ir ļoti svarīgs, un tādēļ man liels prieks par šodienas diskusijām. Diskusijas emocionāls, un tā arī jābūt, jo ne, nedrīkstam klusēt, vērojot šos notikumus. Man ir ļoti daudz kontaktu ar jauniešiem. Jaunieši pārāk bieži jūt pārmēru uh, izmisumu, viņi jūtas, ka viņi netiek iekļauti un redzam, ka um, ir šī uh, gudro cilvēku aizplūšana, viņiem šķiet, ka viņi tiek ignorēti, un ja runājam ar cilvēkiem reģionos, uh, Tātad robežu reģionos viņi saka, mēs ļoti labi sadzīvojam, bet politiķi ir tie, kas mēģina mūs dalīt un šķelt. Tādēļ gribēju izmantot šo iespēju un uh, aicināt uh, visus, jo īpaši Rietumu Balkānu valstu vadītājus, atturēties no tā, ka tiek, uh, um, ka, nu, tiek uh, aicināts tātad nodarboties šām nacionālistiskām runām, tas uh, liek atgriezties vecajos laikos, atgriežamies pie naida, atgriežamies pie savstarpējiem konfliktiem, un tas nedrīkst izskanēt arī šeit, un tādēļ nevaru klusēt arī attiecībā uz to, kas notiks saistībā ar šo vilcienu. Tas varēja būt uh, signāls uh, tam, ka attiecības starp Serbiju un Kosovu uzlabojas, bet tā beig rezultātā uh, populisti nonāca līdz tam, ka runāja par kāru, par armijas nosūtīšanu un uh, um, tā tad bija šādas uz uh, nacionālismu balstītas sarunas starp Prištinu un Belgradu. Tas nav pieņemam. Nav pieņemam arī tas, kas notiek Bosnijā, Hercegovinā, uh, Horvātijas, Serbijas uh, teritorijās un arī uh, nesenie notikumi Maķedonijā. Um, NVO, kas sadarbojas ar Sorosa fondiem, strādā pret valsti, tas tikai veicina nacionālismu, tas sūta prom jauniešus, tas neļauj samierināt attiecības reģionā. Un nobeigumā gribētu tikai norādīt, ka man prieks redzēt, ka dialogs uh, Briselē šodien starp uh, Kosovu un Serbiju turpināsies. Ir pienācis brīdis uh, runāt atklāti no sirds, un ir brīdis politiķiem pienācis tomēr atturēties no tādas bīstamās retorikas, kas šobrīd iet uz arzgājumu gan Eiropā, gan arī Balkānos. Paldies! Paldies, Fajon kundze! Šobrīd vēl sep... Nē, desmit runātāji. Slēdzu runātāju sarakstu, esam visus atzīmējuši, un šobrīd ierobežojam runāšanas laiku divas minūtes katram, lai mēs laicīgi varētu pabeigt darbu. Jurekas kundze no ECR grupas. Eh, merci, merci, al prezident. Eh, Jureka kungs, lūdzu. Pavisam īsi, atsaucoties to, ko teica Šafhauser kungs, es nepiekrītu viņai analīzei par eh, karu Serbijā bet es arī vienlaiks protestēšu pret vairākuma reakciju, kad tiek izskan uh, minoritāšu pārstāvis viedokļi. Ja? Tiem arī ir sava vieta, un viņi ir leģitīmi. Kas, ka, piemēram, Kosovas neatkarības atzīšana? Tātad Spānija, kas ir uh, Eiropas Savienības piektā lielākā valsts, uh, to arī iepri, ie, tam nepiekrīt. Redziet, tā, tā bija iespēja runāt par atvērtu diskusiju un atvērtu viedokļu apmaiņu. Un tā tam arī jābūt šodien. Pēdējā laikā Stojanova kungs ir kļuvis par. Tad viņš izskata ļoti skarbu viedokli par baznīcu profanizāciju valstī. Bet nevajadzētu īstenībā darīt tā, kā cilvēktiesība aizsargā. Mēs veicinām nacionālismu. Thank you. Paldies. Rados kungs, Alde grupa, lūdzu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, ja zahvalim. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es esmu ļoti pateicīgs mūsu kolēģim Vaigla kungam par to, ka šis jautājums iekļauts mūsu darba kārtībā. Sākumā gribētu ilustrēt, cik ļoti bažas radoša ir šī situācija. Esmu uzklausījuši pēdējā laikā vairākas runas paziņojumus. Šodien, kā jau zināsiet, Briselē plānots jauns Serbija rauns starp Serbiju un Kosovu. Serbija šeit ieradās norādot, ka vilciena apturēšana savukārt bija provokācija, nevis paša vilciena nosūtīšana. Serbijas prezidents pavisam nesen arī paziņoja, ka viņš esot gatavs uzsākt karu Kosovā, tieši tāpat kāds notika Horvātijā. Seļins Šļevančanīn ir viens no svarīgākajiem viesiem um, pasākumos, ko organizē Serbijas valdība. Viņš ir notiesāts uh, par kara noziegumiem Vukvarā, Horvātijā, nu tad varat iedomāties, kā tas izskatās, kā šis fakts tiek uh, uztverts Horvātijā. Mēs arī zinām, ka Eiropas Savienībai nav izdevies atrisināt problēmas Maķedonijā, nu jau desmit gadu garumā. Kosovas pārstāvi dodas uz Albāniju, lai konsultētos savukārt. Nu, nešķiet, ka mēs varam atrisināt šos jautājumus. Šķiet, ka mm, ar politisko gribu vien nepietiek. Vai tagad uh, mainīsies uh, interešu sfēras Rietumbalkānos? Tieši tāpat kā tas bija Jaltā. Vienīgi, nu, vairs Winstona Čērčila viedumu nevarēsim izmantot. Tādēļ Rietumbalkāniem ir jābūt uh, vienai no svarīgākajām ēs prioritātēm un mums tur jābūt klātesošākiem. Paldies! Paldies! Rietumu Balkānu eksperts. Nākamais runātājs lūdzu. Kukankungs, jā, paldies priekšsādātāji. Nesen notikumi ir ļoti satraucoši. Nu, neuzskatīšu visas situācijas. Bet labi, ka mēs šodien par to runājam. Nu, divpusēji jautājumi tāpat nekur neizudīs. Reģionā ar vietu būs aktuāli, un tam ir ļoti jūtīgu politiku. Un pat atbild nevis tikai arī viņi, bet arī mums tas ir svarīgi. Un kā ar vien šādi politiskie strīdi divpusēji jautājumi ar vien vairāk samilst un izvērstās priekšlānā. Reģionāla integrācija īstenībā ir ieņemusi pretējo gaitu, atpakaļ gaitu. Politiskā skepse, kas parādās eh, Eiropā, tagad sasniegusi Rietumbalkānus. Nu, labi, nerunāsim tikai par negācijām. Ir jābūt tomēr ļoti piesardzīgiem. Jā. Ja ko mēs darīsim nākotnē un kādā veidā mēs sniegsim atbalstu pro-eiropeiskiem spēkiem reģionā. Eiropas Savienība ar vien var būt e, pārmaiņu veicinošais spēks. Paskatāmies Serbiju, Melkalni. Tur ļoti liels pārmaiņas jau ir notikušas, un mums ir iespēja to ar vien tālāk veicināt un attīstīt. Deputāti no Eiropas parlamenta ļoti aktīvi strādājuši, lai palīdzētu pārvarēt politiskās krīzes, veicot reformas, arī veicot uh, nozīmīgu darbu, runāt ar politiķiem. Eiropas Savienībā ir jāspēj pateikt, ka mēs ar vienu runājam par Eiropas Savienības paplašināšanu. Un tas ir reāls process. Tādēļ jāveicina reģiona konverģence Eiropā. Savādāk, īstenībā tas, ko redzam šobrīd, var tikai mazs vai tik ziediņi. Thank you, dear Edward Kukan. Uh... Paldies Edvardam Kukanam. Tālāk Sofko kundze lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Dienvidaustrum Eiropas stabilitāte atkal ir aktuāls jautājums. Mēs redzam, cik liela ir spriedze šajās reģionu valstīs. Īpaši, kas skada Srepskas uh, republikas daļu. Uh, nedzirdam arī savukārt, kā uz to rēģē un ko dara Serbija un Eiropas Savienības dalībvalsts - Horvātija. Ļoti daudz apvainojumi ir bijuši no Serbijas uh, vērsti pret Horvātiju. Horvātijas ārlietu ministrs decembrī brīdināja Serbijas ārlietu ministru, ka viņi īstenībā runa tādu valodu, kas īstenībā bija Miloševiča valoda 80. gados. Tālāk bija arī Junkera uh, vēstule um, Serbijas prezidentam. Tas, protams, bija lietarīgi. Horvātija turpina šādu ļoti piesardzīgu pieeju, bet ļoti svarīgi, ka arī Eiropas Savienības valstis un Eiropas parlaments izrāda solidaritāti attiecībās ar Horvātiju iepratiem Serbijai kas kurina naidu. Savukārt Bosnijas Hercogānijas sarunas ar Serbiju, kur mēs vienam runājam par Serbijas acīm, ka ISIS, ISIS ceļo dājuši, tātad kaujinieki nonāk atkal Eiropā un ka tur būtu arī iesaistīts šīs valstis. Tāpat arī tas, ko mēs dzirdējām, nu tas īstenībā kādā veidā viņš to pateica, tas ir tiešām 90. gadu valoda runāt par arī jau vēsturiski mantoto iedzimto uh, fašismu, kurš esot izplatīts Horvātijā. Tas viss atgādina valodu, kā izskanēja kara laikā pirms 30 gadiem. Un, lūk, ja tas tiešām tā arī piepildīsies, tad īstenībā eh, cietīs daudz Eiropas valstis. Tādēļ jāizrāda liela solidaritāte un atbalsts. Horvātija šobrīd ir ģeogrāfiski atrodas situācijā, kas ir cieši saistīta līdz ar Eiropas drošību un stabilitāti. Jo mums ir arī gan jūras robežas, gan arī šīs tiešās sauszemes robežas ar Serbiju, ar Melkalni. Un um, mūs ļoti satrauc nestabilitāte, migrācija, teroristi. Lai arī kā attīstīsies situācija, ļoti svarīgi, ka Eiropas savienība ir savstarpējs mediātors un nedrīkst pieņemt vienu vai otru pusi. Mēs redzējām, kā sabruka Dienvidslāvija. Starptautiskie uh, sabiedrība valstis atbalstīja šo pieju. Un daži, protams, no tā ir atkāpšies no šīs politikas, kā Turcija, ASV un Krievija. Paldies! Tālāk uzklausīsim Saltes kundzi lūdzu. Jā, paldies paldies Vaigla kungam par šīs diskusijas uzsākšanu. Es uzskatu, tas ir tikai viens mazs solis šobrīd eh, vārdziņā. Bieži vien, jo mēs redzam šī provokatīva uzrodība, eh, provokatīva izteikuma un rīts pat bruņotiem konfliktiem. Tā ir bijusi vēsturiskā pieredze, un tas, diemžēl, arī jāņem vērā šodien, vai ne? To vajadzētu saulēcīgi atpazīt, lai neatkārtoties kaut kas tāds, kas ar vienu e, dzīvo ar tik traģiskām sekām, un ar vienu savā ziņā ir klātsoša šī pieredze. Nav jau tā, ka ir tikai viena absolūtā patiesība. Tas jau tad spēlē populistu rokās, jo populistiem jau ir nepieciešama arī pretinieks, lai varētu parādīt savu pārākumu. Mums ir eh, laicīgi uz to jārēģē. Jo, nu, dažādi veidi incidenti vai ne, kas te ir notikuši, tas īstenībā var atkal radīt šo sajūtu, kā situācija atkal var eskalēt. Eiropas parlamentam arī ir jākļūst par um, risinām vietu. Arī ar Serbijas, Maķedonijas pārstāvjiem, kas arī nav spējuši atrisināt visus savus Um, problēmas, tāpat arī Bosnijas Hercegovinas pārstāvjiem, arī no Srepskas uh, republikas daļas, lai varētu nomierināt šo situāciju. Paldies, turpinām. Pēterlis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Ja mēs turpinām sarunu par nozīmīgiem jautājumiem. Uh, ir tiešām prieks dzirdēt, ka mēs uh, saprotam, kā domām līdzīgi un kā šis jautājums tiešām strateģiski svarīgs. Savulaik bija jau arī tāda lielā starptautiskā konference, kur mēs runājam par Eiropas skatījumu uz reģionu. Un tagad 13, eh, pagājuši 20 gadi jau. Eh, šīs divas lielās konferences iezīmēja jaunu it kā pavērsienu punktu, bet tagad kā tas ir. Mēs vairs nerunājam par Turcijas interesēm un citu valstu interesēm. Viņas arī iejaucas, protams, un maisa gaisu. Tas, protams, nav nekāds jaunums. Tas tā vēsturiskā pieredze ir, un arī šajā gadījumā tas, diemžēl, nav mūsu interesēs. Tas, ko viņi dara. tad dzīšanās pēc savu politisko interešu īstenošanas, kas ir pār, pārvar valstu robežas, nu, tas ir ļoti bīstami un mums to laicīgi jāatpazīst. Galu galā, ziņojumi par katru valsti nemitīgi vienkārši pārkopējam katru no gadījā par asimetriskajām situācijām un visko tikai ne. Labi, vienreiz tas ir par Bosniju Hercegovinu, varbūt nākošā brīdī jau tas pavisam kaut kur citur kompleksā sinās. Esmu pateicis kolēģim Vaigalam, ka viņš ir iezīmējis šīs diskusijas, bet ar to nepietiek, mums ir jārīkojas vēl vairāk un izlēmīgāk. Jautājums, vai tiešām mēs vēlamies panākt mieru un to arī uzturēt? Tad šiem valstiem jāvirzās uz Eiropas integrācijas ceļu. Ja mēs sakam, tas nav iespējams, nu, tad ir varbūt mums jāspārskat savi mērķi, kas ir reāli. Tas ir jārisina kopā ar augsto pārstāvu Bargerīnī. Nē, nu šodien kādā ziņā atbildes nebūs, vai ne? Mums ir jāturpina šīs diskusijas. Bostināro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. esmu iepriecināts, ka šodien šāds debats notiek. Mēģināšu izteikties īsi un kodolīgi. Aktuālā pieredze jau kaut kādā veidā bija iepriekš paredzama. Skatīsimies uz faktiem. Rietumu Balkāni vienmēr būs un ir bijuši ļoti bīstama konfrontācijas vieta starp lielajiem pasaules spēlētājiem. Mēs nevaram izmainīt ne geogrāfiju, ne vēsturi. Tādēļ mums ir jāapzinās tikai sava Eiropas loma. Otkārt, mums ir jāsaprot, ko mēs reāli varam izdarīt, pirms šīs valstis kļūst par Eiropas Savienības valstīm. Tad es runāju par papildus investīcijām arī infrastruktūrā, kas tiešām palīdz valstīm labāk nodrošināt savienojumu savā starpā, būvējot ceļus, tiltus un gāzes vadus Tālāk. Nu, tā kā ir atsevišķās reģiona valstis, kuras ir īpaši interesētas un sniedz atbalstu. Es nerunāju, kuriem varbūt tā kā ir vēsturiskā jau tiesības uz šo reģionu, tas tā nē, es domāju plašāk. Faktiski, īstenībā, visu laiku mainās Eiropas nostāja un šo valstu nostāja divpusējos jautājumos, kas mm, ir, nu, vai nu sastāvē konfliktā, vai uh, nu, dažādi, pārāk atšķirīgi, nu tāds nevar turpināties. Tāpat arī ļoti svarīgi, ka mēs turpinām sarunu ar visām valstīm, kas ir gatavas risināt dialogu. Jāpanāk, ka šīs valsts turpina savus apņemšanās saistības īstenot un nenāk pretunā ar Eiropas starpkārtību un mērķiem. Nevaram kratīt pirkstu un sodīt dažas valstis, uh, Mums ir jāizbeidz šāda pamācošā pieeja. Un tālāk, ja mēs visu laiku atliksim un atliksim jautājumu risināšanu, esmu pārliecināts, ka citi īpaši Krievija, Ķīna, Turcija pārņems mūsu lomu. Paldies! Pēķa kungs, lūdzu, kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es izteiktos piesardzīgi. Eiropas Sanības pieeja Rietumbalkānu valstīm nav īpaši proaktīva. Mēs zinām, ka Rietumbalkāni saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, un tam vajadzētu būt, protams, pašas Eiropas Sanības interesēs, lai Rietumbalkānu valstis turpinātu savu ceļu uz stabilitātu un mieru. Mēs nevaram runāt par kādiem dubultstandartiem. standartiem Mums ir jāveido vienot pieeja visiem. Par dubultstandartiem atsaukšos tikai šeit uz Maķedoniju. Maķedonijas ievēroja pilnīgi visus iestāšanās kritērijus, bet viņi saka pagaidiet. Jau desmit gadus saka visu laiku pagaidiet. Aicināt līdz to visas Eiropas Savienības valstis, tomēr uzsākt sarunas ar Maķedoniju. Bet no otras puses mēs ļoti kā labēlīgi izturamies pret Serbiju, neatkarīgi no tā, ka viņi visu laiku pārkāpja Eiropas vērtības. Bet to kliedzoši liecina pēdējā piemēri, kas tikai veicina spriedzi Rietumbalkānu valstīs. Tādēļ es aicinātu Eiropas senību tomēr arī būt vēl aktīvākiem un interesētākiem Rietumbalkānu valstīs un veicināt viņu integrāciju un iestāšanos Eiropas Savienībā. Tālāk, Kovin Mikas kungs, lūdzu. Paldies! Runāšu poļu valodā. ja jums ir skaidri noteikumi, tad ir arī skaidrs, kā jūs arī iegūstat draugus. Ja jums nav īsti skaidri noteikumi, nu tad ir pretēji. Mums ir jāievēro noteikumi. Vai nu mēs saucam par Eiropas vērtībām, vai tad arī Eiropas Savienības vērtības. Un varbūt tās īsti nav vērtības, bet nu kaut kāda noteikuma. Šobrīd palda uh, nacionālisms. Lunčekas kundzei tas nepatīk, uh, vispār šis princips, kas ir nacionālisms. Bet vai te jūs atbalstījāt, piemēram, Čečenijas atdalīšanos, kāpēc jūs neatbalstāt, piemēram, Krimas atdalīšanos. Serbija pārmet, ka viņa ir Krievijas pakalpiņš. Bet redziet, tad sanāk, kad atkal jums nepatīk nacionālas valsts ideja, ja? tad Kosovā ir cita valsts. Tad sanāk, ja jūs atbalstāt nacionālismu, tad uh, arī, arī mm, Kosovas četrām ziemeļu daļām būtu jāpiešķir tiesības atdalīties un pievienoties Serbijai. Un tāpat arī eh, Bosnijā Hercegovinā, Serbskas republika. Tad jūs atbalstāt vai neatbalstāt nacionālas valsts ideju, ka viņi var atdalīties no Bosnijas Hercegovinas, tāpat Katalānija. Vai tad viņiem nav tiesības atdalīties no Spānijas? Tad jūs sakat, jātiecina vienāda attieksme pret valstīm. Uh, Atgādināšu, ka 40% pasaules valstu neatzīst Kosovas neatkarību. Spānija neatzīst Kosovas neatkarību. Lūdzu, bet tad lūdzu izdomājiet, kādā pusē jūs stāvat un kāda ir jūsu pieeja. Nav nu, tiesa, tā kā, ja kurš, kurš ir apšaubu Kosovas neatkarību, uzreiz ir Eiropas Savienības ienaidnieks. Uh, Paldies, Kovinvika. Jūs pieminējat arī Kataloniju. Nē, bija plānot šodien par to runāt. Nē, nu varbūt nebija īpaši e, pareizi iztulkots. Es neko neteicu, ne vārdu par Kataloniju. Bet e, tā kā mēs runājam par, e, par nacionālismu ideju, nacionālas valsts ideju, tad viņiem ir tiesības arī izstāties no Serbijas. Nē, nu es tikai atgādināšu, ka mēs te neskaram valsts no uh, integritāti, teritoriāli integrāti. Tas nav pieļaujami. Labi, tālāk. Beidzamais runātājs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu jūs ar stāšanos amatā. Šodien daudz deputātu no Slovenijas izsakās, un mēs tikai atgādināšu to, ka pasaules pirmais karš tieši sākās Sarajevo. Sarajevā. Eiropa 70 gadus pēc Pirmā pasaules kara. Nu, redziet, mēs atskatāmies savu vēsturi. Dienvidslāvijā bija arī kaut savu citu vēsturiskā pieredze, un mēs zinām, pie kā noved nacionālisms. Nu, te viss, ka ļoti daudz interesants idejas. Uh, viens ir, kur mēs runājam arī par Eiropas idejām, par Krievijas interesi, par Turcijas interesi, citu uh, islāma valstu interesēm. Un ar valstu kaujinieki, kas tiek iesaistīti, mēs redzam, ka lielā mērā viņi tieši ieceļo no, viņi nāk no Bosnijas Hercegovinas arī pat viņi ierodas arī citās valstīs. Ja, piemēram, skatāmies kādas attiecības par Bosniju un, uh, un tālāk Kosovu un Serbiju. Maķedonijā ir liela spriedze arī starp visām politiskām partijām. Arī Albāņu partija Maķedonijā. Nē, nu es vēlētos, protams, ļoti, ļoti dzīvi sekot visam, jo Eiropas Savienība neatbalstīt šīs valstis vairs, tad es baidos, ka, nu, vismā iestatos uh, skarbi situācija. Es tomēr ceru, ka ar lielāku atbalstu šīm valstīm mums izveidot, izdotos apturēt uh, izceļošanu no šīm valstīm Un, ja izdosies stabilizēt šīs valsts, nodrošināt mieru, tad būs ar viņiem nākotne. Slabovičs kungam paldies. Un tagad beidzot vārds. Arī darbības dienestu pārstāvjiem. Sāksim ar atšvārstu kundzu, jo. Ja? ja paldies priekšsēdētāji. Es apsveicu jūsu stāšanos amatām tāpat arī priekšsēdētāja vietnieks par ievēlēšanu amatā. Un ir e, zīmīgi, ka jūs kā pirmo jautājumu šoreiz tieši izskatāt Rietumu Balkānu valstis. Mārijas darbības dienas ir apņēmis pilns cieši sadarboties ar deputātiem par Turciju, par Rietumu Balkāniem, par visiem saistītiem jautājumiem. Šodienas debats ir ļoti nozīmīgs, un jūs skarat ļoti daudz jautājumus, kas vēlreiz atspoguļo situāciju kopīgi. Protams, mēs veidojam stratēģiju un šādu strateģisku uzmanību pievēršam reģionam. Ārlietu augstā pārstāve jau norādīja ārlietu padomē, ka Rietumu Balkānu valstis ir prioritāte um, visdažādākajiem iesadēļ, kas ir precīzi uzskaitīti. Bet vēl arī vienu lielu vēlos pateikt. Vairums iedzīvotāju reģionā ar vienu uzskata, ka integrācija Eiropas Savienībā ir ļoti nozīmīgs process. Eiropu. Viņiem ir ar viens svarīgi, viņi vēlas būt piederīgi Eiropai. Tādēļ vistiešākie sakari, um, savstarpējās vizītes, uh, sarunas ir tik ļoti nozīmīgs, un arī tādēļ vēlreiz augstā pārstāvja atgādināja, ka ļoti svarīgi turpināt dialogu. Uh, Tas ir daudz svarīgāk un vispār nav labāks metods par to, kā apsēdināt partijas dažādas puses pie viens sarunu galda un meklēt risinājumus. 16. gadā mums izdevās panākt ļoti daudz veiksmīgus pagriezienu punktus, un arī Bosnija Hercegovina varēja uzsākt arī e, pieteikumu procedūru ar e, Serbiju un Melnkalni. Mēs jau varējām atsākt jaunas sarunas sadaļas, un ņemot vērā arī vēlēšanas, uh, um, Melkalnē un bijušā Dienaslavijas republikā Maķedonijā. Mums izdevās tomēr panākt svarīgus pagrieziena punktus 16. gadā, un es ceru, ka tā līdz tas turpināsies, un ka šīs Eiropas vērtības, kas reiz arī nozīmē tālāko nākotnes attīstības iezīmēšanu, turpināsies. Tas ir gan skatot no stabilitātes, drošības politikas, ārpolitikas viedokļiem, panākt attīstību šajā reģionā. Paldies! Thank you so much, Mrs. Ashurst. And... Es paldies, Sāhorsts kundze. Un tālāk eh, diģinieru pārstāve. Jā, nu, paldies. Eh, es arī jūs apsveicu ar amatu un man prieks būs ar jums sastrādāties. Tā tad pēdējā notikuma attīstība un retorika, īpaši e, ņemot vērā vēlēšanu periodu, rada bāžas, un reģionāla stabilitāte reģionā Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Un uh, iepriekšējās debates, kas mums bija par migrāciju, um, to tikai vēl apstiprina. Un tieši tādēļ ir nepieciešama skaidra Eiropas nostāja uh, attiecībā uz šo reģionu. Mēs cieši strādājamies eh, ar reģionu gan divpusēji, gan daudzpusēji. Eh, turpinās sarunas eh, starp Serbiju un Melnkalni par Albāniju. Mēs strādājam pie piecām galvenajām prioritātēm un ceram, ka varēsim turpināt sarunas īpaši tiesu sistēmas reformas jomā Un mēs arī e, gaidām darbu pie atzinuma par e, Maķedoniju runājot. Mēs e, strādāsim pie pēcvēlēšana perioda jautājumiem un pie Eiropas perspektīvas padziļināšanas. Finanšu, finansiālais atbalsts turpinās. Uh, migrācijas jautājumu saistībā ar Serbiju un Maķedoniju un šo valstu situāciju. Mēs strādājam izmantojot mm, Berlīnas procesu un sešu pušu tikšanos jau no jūlija, un tas ir svarīgs eh, stūrakmens, īpaši veidojot eh, jaunatnes programmu. Lunačeks kundze jau par to runāja. Strādājam arī pie publiskās diplomātijas, sadarbojoties ar ārējās rīcības dienestu, nodrošinot to, lai būtu lielākais atpazīstamība valstīs. Un beig beigās mēs ceram, ka uh, sarežģīto situāciju var atrisināt arī līdzdarbojoties Eiropas parlamentam. Jūs esat nākuši klajā rezolūcijām par eh, komisijas ziņojumiem par virkni valstu, tādēļ eh, mēs gaidām arī no jums eh, sadarbību. Paldies! Kolēģi, paldies par šīm intensīvajām debatēm, paldies arī Bens kundzei un Ankars kundzei no komisijas, man ir daži priekšlikumi. Pirmkārt, vairāki kolēģi pauda vēlmi turpināt debatas par situāciju reģionā. Tādēļ es lūgtu koordinators nākamajā sanāksmē uzaicināt vai nu Mogarīnī kundzi vai komisāru Hānu uz kādu no mūsu nākamajām sanāksmēm. Mums būs e, tālāk iespēja diskutēt par e, Rietumu Balkāniem. Arī tādēļ, ka gatavosim progresa ziņojumus par Serbiju, Melnkalni. Un mums būs arī citas izdevības. Es pats došos uz Belgradu jau sestdien un runājot ar serbi partneriem, e, informēšu viņus par to, ko mēs šodien dzirdējām no dažādām grupām šo darba kārtības punktu. Līdz ar to varam noslēgt. Paldies par jūsu ieguldījumu un pienesumu un par to, ka izteicāties par, ļoti, par šo ļoti svarīgo tēmu. Tālāk 11. darba kārtības punkts. Es ceru, ka mūsu eģiptiešu kolēģi un draugi jau ir zālē.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 So, dear ladies and gentlemen. Un tā, dāmas un kungi, cienējamie kolēģi, mēs pārējām pie darba kārtības punktu par Ēģipti. Es vēlos sirsnīgi sveikt mūsu komitejas vārdā Ahmedu Saīda kungu, mm, kurš ir jaunais Ēģipts Arābu Republikas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētājs. Laipni sveikt Briselē. Jūs jau pagājušajā gadā aprīlī bijāt parlamentā un esat ticies ar vairākiem deputātiem. Jaunais parlaments tika ievēlēts Eģiptē pirms gada, tādēļ mēs esam ieinteresēti dzirdēt jūsu viedokļu par politisko attīstību un e, reģionālo situāciju. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība un Eiropas parlaments īpaši atbalsta Ēģiptes parlamentu valdību un citas institūcijas, lai panāktu politisko stabilitāti. Eiropas Savienība aicinājusi Eģipti pilnveidot pārvaldību, īpaši uh, tieslietu jomā un likuma kārtības nodrošināšanā. Uh, Un eh, tādēļ mēs būtu ieinteresēti uzzināt vairāk eh, par dažiem eh, specifiskiem tiesiskiem instrumentiem, īpaši par demonstrācijām, protestiem un noteikumiem par NVO. Un divu cilvēktiesību aizsargājušo organizāciju kontu iesaldēšana, nu, noteikti ierobežo mm, pilsoniskās sabiedrības iespējas darboties Ēģiptē. E, Mēs vēlamies, lai pilnībā tiktu nod nodrošinātas e, pamatiesības, kā to nosaka Eiropas konstitūcija. Un vēlē, vēlamies dzirdēt arī jūsu viedokli par to, e, kā jūs redzat Ēģipti kā neatņēmāmu dalībnieci reģionā un um, kāda ir jūsu attieksme pret uh, notikumiem Ziemeļsināja reģionā, Kairā, kā arī uzbrukumiem uh, koptu kristiešu katedrālē. Un mēs vēlētos dzirdēt arī jūsu viedokli par uh, notikumu attīstību reģionā, to jau austrumos, īpaši Sīrijā, uh, arī jūsu attieksmi pret izjās Palestīnas konfliktu un jūsu kaimiņu valstī Lībijā. Mēs dodam jums 10-15 minūtes um, jūsu uzrunai. Lūdzu, vārds jums, un pēc tam mums būs diskusija. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie parlamenta deputāti, es pateicos jums par iespēju vērsties pie jums šeit parlamentā Briselē un uh, skaidrot to, kas notiek Ēģiptē. Es vēlētos izmantot arī uh, šo iespēju, lai apsveiktu jūs uh, Makalister kungs par to, kas ievēlēts par jauno ārlietu komitejas priekšsēdētāju un gaidu sadarbību ar jums. Vēlos pateikties arī Elmāram Brokam par viņa ieguldījumu pēdējos gados. Viņa pēdējā vizīte Kairā tik ļoti augstu novērtēta. Es saprotu, viņš nav uh, šeit klāt šodien, tā kā lūdzu nododiet viņam manus sveicienus. Jūs droši vien zināt, ka pēdējos sešos gados uh, Eģipte piedzīvojas liels izaicinājums. Ir pagājuši tieši seši e, gadi pirms eģiptieši izgāja ielās, kas pārvērtās par revolūciju, kas uh, prasīja tādas pašas e, tiesības eģiptiešiem, kādas jūs baudāt šeit Eiropā. Bet, diemžēl, radikāls islamisks režīms toreiz pārņēma vāru. Uh, un joprojām mums bija lielas cerības. Cilvēki ļoti ātri aptvēra, ka uh, mums ir jāaizstāv savas brīvības, un tāpēc 13. jūnijā eģiptieši vēlreiz izgāja ielās, un uh, notika otra revolūcija, kuru es parasti uh, vēlos aprakstīt kā ideoloģisku, uh, nevis ideoloģisku revolūciju, bet revolūciju, kas nogāža režīmu. Kopš tā laiku. Uh, no Islam brālības puses esam saņēmuši lielu daudz kritikas. Mēs eh, neatbalstām galēji labos viedokļus vai arī fanātiskus islāmiskus eh, režīmus. Mēs rūpējamies par visiem eģiptiešiem un vairums eģiptišu negrib jaukt kopā politiku ar reliģiju. Un eh, vēstures grāmatas droši vien rakstījis par unikālu situāciju, ar kādu sastopas eģiptieši, e, un par to, ko viņi, viņu prāt, vēlas. Teroristi vairāk kārt ir veikuši uzbrukumus mūsu galvaspilsētā un Sinajā, mūsu e, ģenerāla prokurors gaišā dienas laikā tika e, nogalināts, viņš tika, viņa mašīna tika uzspridzināta, cilvēki ir nolaupīti, reizēm arī nogalināti, spīdzināti. Teroristu mērķis ir skaidrs. Viņi vēlas, lai e, Eģiptes valdība un cilvēki samaksātu augstu cenu par to, ka ir atjaunota e, konstitūcija un valdība. E, turisma apjoms ir ievērojami samazinājies, traucē cietuši komersanti daudzās valstīs un kopumā sektors ir sarucis par 60%. Bet, uh, es gribētu runāt par rītdienu, par to, kā mēs stāsimies pretī šiem izaicinājumiem. Es uzskatu, ka šī tikšanās ir ļoti svarīga. Ne tikai tādēļ, ka mums ir daudz kopīgi un uh, mums ir līdzīgi izaicinājumi, ar ko jātiek galā, bet tādēļ, ka pēdējos gados gan Eiropa, gan Ēģipte reizēm ir uh, tikusi mm, galā ar sarežģītām situācijām, un, kaut gan nav trūcis arī pārpratumu. Dažos gadījumos pārmetumi uh, ir, nav pamatoti, varbūt reizēm ir, uh, bet jāraugās uz ES un Eģiptes attiecībām perspektīvā. Es uzsveru, ka es negribu uh, mazināt bāžas ne no jū, uh, ko jūs paužat no savas puses vai no mūsu puses, bet es domāju, ka ir drīzāk jāatrod kopsaucēji. Uh, Ir ļoti grūti vienmēr atcerēties, kas ir noticis eh, tuvākajā eh, pagātnē, jo situācija ir mainījusies eh, ārkārtīgi strauji un izaicinājumi ir bijis ļoti daudz, un ar daudziem ir bijis tikt galā ļoti grūti. Jo viss sākās kā avrā pavasaris, un kam sekoja tas, kas nevienmēr m, mm, bija tas, ko cilvēki patiešām vēlējās. Uh, Un pēc demonstrācijas sākuma, pēc sešiem gadiem, mm, situācija ir diezgan eh, nepatīkama. Sīrija, eh, Libāna, Lībija. Eh, mēs neesam pietuvojušies konfliktu atrisinājumam, kas ir radies šajā teritorijā. Un tādās valstīs kā Sīrijā un Lībijā situācija nedrīkst novērtēt par zemu. Tā ir jāsaprot divos līmeņos. Pirmkārt, tiešās sekas un iedarbība uz sabiedrībām tur, kā arī kā tas ietekmē blakus esošās valstis. Un ilgtermiņa risinājums sabiedrību atjaunošana un kara šausmu atstāto seku novēršana. Ir svarīgi atzīmēt, ka Kāra draudi nedrīkst likt mums aizmirst ilgtermiņa traģēdija, kas ir Palestīnas un Izraēlas konflikts. Cilvēki ir e, kaut kā centušies to nobīdīt malā un pateikt, ka tas ir kļuvis mazāk svarīgs e, citu e, akūtāku konfliktu gaismā. Bet es gribu teikt, ka tā ir ļoti bīstama nostāja. Uh, aktīvus vai snaudos, šis konflikts, ja kurā gadījumā paliks centrāls jautājums um, tojos austrumos un um, radīs vai izraisīs jaunatnes radikalizēšanos. Tie, kas izliekas, ka tas viss neeksistē, pieļauj lielu kļūdu. Mēs uh, Eģiptē uzskatām, ka šis konflikts ir pamatā visiem citiem konfliktiem, un ja tas beidzot tiks, ja tas netiks atrisināts, tad tuvajos austrumos ne, nebeigsies kari nekad. Atgādinot Džona Kerija uh, rūnu, viņš runāja par to, cik ļoti svarīgs ir divu valstu risinājums. Jā, mēs bijām iespaidoti, tā bija kā uh, mūzika arābu pilsoņu ausīm, taču mūsuprāt, uh, Eh, tas bija par eh, vēlu, tātad, jo tas viss atskanēja laikā, kad Obamas eh, administrācija jau atkāpās no savām pilnvarās. Tas viss gal galā izdara milzīgu spiedienu uz mūsu resursiem un um, rada grūtības formulēt mūsu nākotnes situāciju. Un ņemot vērā tūkstotis kilomet, metru garā robeža starp Lībiju uh, ir ļoti grūti apturēt teroristu uh, pārvietošanos pāri robežai, vai tā ir ISIS vai citas teroristiskas organizācijas, un ir E, grūti arī precīzi mērķēt līdzekļus, lai radītu vairāk darba vietu, un e, Eģipte ir paveikusi milz darbu, lai visu to kaut kā savākt kopā. Grūtā situācija nav e, apturējusi mūs sasniegt mūsu galvenos izvirzītos mērķus, 14. gadā izvēlot prezidentu un parlamentu kas ir bijis paralizēts gandrīz sešus gadus. Nu, runājot par parlamentu un tā inaugurāciju, kopš tā brīža tas ir atsācis darba no vietas, kur tas apstājās. Un sāk strādāt pie jautājumiem, no kā izvairījās iepriekšējie parlamenti. Civila dienesta likums, kas padarīja šo sfēru par tādu, kas balstās uz profesionālām īpašībām, nevis uh, citiem aspektiem. Uh, attiecīgi arī nodokļu likumdošana, kas uh, aizstāv trūcīgākos un apliek ar lielākiem nodokļiem bagātos. Tālāk uh, baznīcas, eh, baznīcu celtniecība, eh, likums par to, nu, tas ir pilnīgi jauns likums, kas ļauj eh, būvēt jaunas baznīcas arī citām konfesijām, tāpat kā to var musulmaņi. Arī centrālās bankas politika, lai stabilizētu Ēģiptes mārciņu un novērstu valūtas svārstības. Un visbeidzot, nelegālās imigrācijas likums, kas skaidri pirmo reizi definējis par to, kas ir noziegums un kas ļauj a, saistībā ar cilvēku iev nelikumīgu ieviešanu valstī vai izvešanu no valsts a, sodīt kā kriminālu noziedznieks tos, kas to dara nelegāli. Un visbeidzot, eh, terorisms, protams, ietekmē mūsu sabiedrības un liek cilvēkiem dzīvot bailēs, jo jūs nezināt, kur notiks nākamais uzbrukums, un Eiropa zina, ko tas nozīmē. Tādēļ jums to vajadzētu saprast. Man nav jāskaidro, ko nozīmē terora draudi eh, sabiedrībai vai valstī. Man nav jāpaskaidro, ko tas, eh, kādas piedienu tas rada uz uh, jūsu budžetiem, uz jūsu robežām, jūras vai sauszemes, un mēs uzskatām, ka šī ziņā Ēģipte un uh, Eiropa atdzīvo ļoti, lī, piedzīvo ļoti līdzīgus apdraudējumus. Visu uh, to notikumu rezultātā, ko rāda uh, migrācija, terora draudi un tā tālāk. Mēs visi esam daļa no viena reģiona, un es domāju, ka Mums ir tiešām jāizrāda lielāka atbildība uh, un līderība reģionā. Uh, Eģipte ir spēlējuši šo lomu. Vēsture un kopēji mērķi uzliek par pienākumu realizēt uh, ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, ar kādiem mēs eh, sastopamies šobrīd. Un Ēģipte ir gatava kļūt par svarīgāko partneri, lai cīnītos pret terorisma saknēm. Es domāju, ka Eiropas. Uh, Eiropai vajadzētu nodrošināt, lai Eģiptē tas nav jādara vienai. Uh, Un varbūt ir jāatrisina jautājumi par to, kāpēc un, un, un, un kādēļ. Nevajadzētu pārvērst tos par eh, neproduktīviem pasākumiem. Es uzskatu, ka ir ļoti e, svarīgi, lai mēs strādātu kopā balsoties uz atklātības principiem un cīnītos par mums kopējiem mērķiem. Mūsu partnerība ir ārkārtīgi svarīga. Es neredzu nevienu, kura būtu efektīvāka un drošākā partnerība starp Eģiptu un Eiropas Savienību. Eģipte ir sena valsts un jā, tā ir varbūt sniegus pasaulē visvērtīgākos eh, arheoloģiskos pieminekļus, bet tā ir noteikti arī e, savas vājās puses. Mums apkārt ir kultūras un kulti, kas ir e, infiltrējušies mūsu miermīlīgajā daudzpusībā, mūsu mīlestībā pret kultūru un mākslu, izmantojot mūsu vienkāršo e, atvērto sabiedrību. Tie, kas ir bijuši Eģiptē pirms gadu desmitiem, šodien noteikti redzētu, ka mēs esam valsts, kas ir grūtībās. Mēs cīnāmies pret terorismu, cīnoties pret teroristiem, jo tas ir lētāk un. E, Eh, un mēs to varam atļauties darīt. Bet, cienījamie kolēģi, īstajai cīņai ir jābūt pret terorismu radītājiem, pret tiem, kas izmanto nezināšanu un nabadzību, kas piesārņo cilvēku prātus ar uh, vardarbību. Un sola šiem cilvēkiem debesis. Jā, eh, solot, ka teroristi nonāks debesīs. Jā, un šī cīņa ir ārkārtīgi grūta, un teroristu radītāji, cīņa par terorismu radītājiem ir grūta un ilgstoša. Tagad mēs zinām, ka terorisms nepazīst nekādas robežas, un es varu apliecināt, ka šī cīņa nekad nebūs veiksmīga, nekad nebūs pilnīga, kamēr cīnīsimies ar simptomiem, nevis ar sāknēm. Ir jācīnās pret nezināšanu un nabadzību, mums ir vajadzīga palīdzība, nevis nosodījums, mums ir vajadzīgs Eh, vajadzīgs finansējums, nevis aizdevumi. Mums eh, Mums ir jānodrošina cilvēkiem eh, cerība pilna un cilvēku cienīga dzīve Eģiptē, lai viņi netiktu aizvilināti teroristu nometnēs. Uh, Mēs uh, dodam priekšroku e, izglītot jauniešus Eģiptē un eh, pārvērst par eh, lojāliem pilsoņiem. Un mums ir vajadzīga palīdzība, jo nevaram cīnīties pret terorismu vieni paši, kad būsim droši no terorismu, kad mūsu teroristi atgriezīsies pie mums un kad investori atgriezīsies, tad, protams, ka mēs spēsim koncentrēties uz citām vērtībām. Uh, ko mēs pašlaik nevaram atļauties. Tā kā paldies, ka uzklausījāt un devāt iespēju vērsties ar šo runu pie jums. Paldies! Thank you, Chairman. Paldies, Seida kungs, tieši precīzi 15 minūtēs iekļāvāties. Un pirms ķeramies pie diskusijām, sākumā gribētu sveikt mūsu vidū Kārim Dabiškungu. kungu komitejas vicepriekšsādātāju un Ehab Hasī kungu, kas ir jums visiem ļoti labi zināms viesis. Pāriem pie jautājumiem. Uzklausīsim komentārus. 11 kolēģi ir pieteikšies izteikties. 12 no nu jau. Iekļaujieties lūdzu divās minūtēs, lai visiem būtu iespēja izteikties, jo gribam, protams, arī uh, pēc tam saņemt uh, atbildes no komitejas priekšsēdētāja. Ēģiptes delegācijas vadītājs Eiropas parlamentā Matijas Kundze lūdzu pirmā. Paldies priekšsēdētāji. Arī es gribētu jūs apsveikt ar ievēlēšanu amatā. Neiztiekšos gari. Gribēju tikai sveikt mūsu vidū Hamad Seidu kungu un Darvišu kungu, kā arī visu delegāciju un vēstniecības pārstāvis. Mums izdevās doties uz Ēģipti oktobra beigās, novembra beig sākumā iepriekšējā gadā. Tā bija ļoti svarīga delegācijas vizīte, jo tā bija pirmā oficiālā delegācijas vizīte sešu gadu laikā. Tad bija svarīgi to darīt. Nākamajā trešdienā šeit afet komitejā ar jums to pārunāšu, tādēļ šobrīd nekavēšos ilgāk. Gribēju jūs tikai sveikt mūsu vidū un ceru no sirds, ka turpināsim stiprināt Eiropas Savienības Ēģiptes sadarbības attiecības. Un mums būs noteikti iespēja padziļināt, pārrunāt visas detaļas trešdien. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Gabriels Kunz, lūdzu. Merci, Monsieur le Président, et félicitations pour votre élection. Monsieur le Président, Saïd. Liels paldies priekšsēdētāji, apsveicu ar ievēlēšanu amatā, Saīd kungs. Milzu paldies par jūsu runu. Es patiešām ticu parlamenta diplomātiskām attiecībām, mūsu dialogam. Es uzskatu, ka parlamentārās di diplomātijas saturs tikai pastiprināsies. Šī ir ļoti svarīga partnerība drošības apsvērumu uh, kontekstā ne tikai vidus jūras reģionam, bet arī Eiropas Savienībai un Eiropai kopumā. Par divām lietām gribētu runāt. Pirmkārt, bēgļi. Migranti, kas ierodas Ēģiptē, Un, ja paraugāmies uz bēgļiem kopumā, bēgļiem, arī ekonomiskiem migrantiem, nelegāliem migrantiem, tie pārsvarā nāk no Āfrikas. Kādas ir jūsu attiecības ar šīm valstīm, ko darāt, lai cīnītos ar migrantu kontrabandu, cilvēku tiesniecību? Un ir jauns likums, kas kriminalizē uh, cilvēku kontrabandu un tas stājās spēkā oktobrī. Kas ar to ir noticis? Tika norādīts, ka Eģipte ir ļoti svarīga loma vidusjūras reģionā. Kā jūs raugāties uz Eģiptes lomu vidusjūras savienībā? Par to ir plānotas arī debates. Un jo īpaši aizceļ šeit Lībija un robežu pārvaldība. Vai jūs, prāt, mēs varam turpināt darbu, lai minoritātes, jo īpaši tās, kas nekādā veidā neapšauba Lībijas uh, integritāti, vai tās varētu sniegt savu pozitīvo pienesumu robežu nodrošināšanā. Paldies, Marija Gabriela Freunda kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Eģiptes viesiem. Varu tikai pilnībā pievienoties vienam no pamatnosacījumiem, no izējas punktiem, ko minējāt savā uzrunā Jūs atsaucāties uz Izraels-Palestīnas konfliktu kā visu pārējo konfliktu priekšteci. Ja mums to izdotos atrisināt, tad tuvie austrumi būtu krietni mierīgāki nekā tie ir bijuši pagātnē. Es no savas puses cerētu, ka Eiropas Savienība dzirdēs jūsu aicinājumu. Un lielākā mērā nākotnē iesaistīsies šajā darbā, lai būtu ne tikai lielākais maksātājs šajā uh, teritorijā, bet arī ļoti svarīgs spēlētājs. Un runājot par ASV jauno prezidentu, ceturtā prezidentūras diena, trešajā dienā savukārt, viņš jau runāja ar jūsu prezidentu. Nu, es nezinu, vai jūs apzināties sarunas saturu abu kungu savstarpējā sarunā, bet man radās jautājums, ko jūs gaidāt no jaunās, jaunā ASV prezidenta attiecībā gan uz situāciju Eģiptē, gan arī tuvējiem austrumiem plašākā kontekstā. Paldies! Paldies, Džefrī von Orden, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu ar iecelšanu amatā! Dr. Saīdu! Sveicam jūs mūsu vidū, atzīstam Eģiptes lomu, kā vislielāko iedzīvotāju ziņā arābu valsti, un tā ir ļoti svarīga geogrāfiskā atrašanās vieta, ļoti senas saiknes ar daudzām no mūsu valstīm, un drošība, Eģiptes veiksme, izaugsme ir ļoti svarīgs prioritāts. Pozitīvi vērtējams prezidents Sīsī centienus šajā virzienā. Gribētu atsaukties pēdējo un komentāru, kas tikko izskanēja. Arābu Izrēlas jautājums, protams, ir ļoti svarīgs, bet nevajadzētu to izmantot par iemeslu, par atrunu terorisma um, pieaugumam daudzās Arābu valstīs. Tās ir atsevišķas diskusijas, kuras varētu noturēt. Man būtu divi jautājumi gan. Pirmkārt, kādā mērā jūs prāt terorisms ir atkarīgs no ārējiem radikalizācijas avotiem, ieročiem un finansējuma. Vai arī pēc būtības tas ir iekšējs jautājums jums Ēģiptes gadījumā. Otrakārt, ko domājat par Krievijas atgriešanos reģionā, iesaistoties tagad uh, Sīrijā un Libānā? Un vai jums šķiet, ka ASV un Eiropai vajadzētu ko vairāk darīt, lai um, stiprinātu un stabilizētu situāciju šeit reģionā? Paldies, Džefrī. Vaigla kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Gribētu jūs apsveikt un pateikties par uzrunu. Uzruna bija pēc būtības, nebija tīri tādi pieklājības vārdi, tādēļ par to liels paldies. Un paldies arī par jūsu uzslavām un komplementiem saistībā ar to, ka partnerība ar Eiropas Savienību varētu nākt par labu visām pusēm un tā stiprināt arī stabilitāti un mieru. Man būtu kāds konkrēts jautājums saistībā ar tiem kontaktiem, kādiem mums vajadzētu būt gāzes joslā. Gribētu jautāt, Kāda ir esošā situācija eh, saistībā ar uh, Rafas robežķērsošanas punktu? Tā vien, vai tā ir vienīgā iespēja cilvēku eh, kontaktam, vai šobrīd tas ir atvērts šis punkts? Un otrkārt, mēs, protams, ļoti rūpīgi mm, mēs skatāmies uz Eģiptu kā uz vienu no demokrātiskākajām valstīm reģionā, mums ir svarīgi, lai jūs demokrātija augtu, attīstītos tādēļ, aicinātu jūs uh, ar izpratni vērsties pie opozīcijas un aktīvistiem un dibināt uh, savstarpēji mm, vērtīgus kontaktus ar valdības, starp valdības pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību. Protams, var pievienoties jūsu nostāju, jūsu sajūtām, uh, runājot un uzklausot uh, valsts sekretāra Kerija runu. Jā, tādēļ jābūt cerībai, inšallā. Thank you. Paldies. Lokbīlērs kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Saida Akmet kungam par uzrunu. Prieks, ka esat atkal atgriezies pie mums parlamentā. Es ļoti labi atceros pēdējā pagājušā gada martā, kad ierunāties pie mums. Uh, Mēs pārnājam arī cilvēktiesību situāciju un parlamenta rezolūciju. Un gribētu mm, uzdot jums dažus jautājumus, kas tika pārrunāti. Jūs pie, piekritāt, ka ir bijušas vīzināšanas gadījumi Ēģiptē. Un arī parlaments noteikti skatīs iespēju uzlabot likumdošanu pret spīdzināšanu. Tas pats attiecas arī uz uh, piespiedu pazušanām, jo esošā Eģiptes likumdošana šobrīd neatbilst starptautiskiem standartiem. Un arī pat Eģiptes cilvēktiesību komisija, Nacionālā cilvēktiesību komisija ir norādījusi, ka to ir jāuzlabo. Un ir jāpieliek uh, punkts, tātad spīdzināšanas gadījumi pastāv, pie, pazušanas gadījumi pastāv. Uh, Un um, tas, pie tā, tas ir jārisina. Tad ir gribētu zināt, ka, kas notiek ar, šo, liku, ar šīm likuma reformām. Pagājušā gada laikā ir bijuši ļoti daudzi cilvēktiesību pārkāpumu gadījumi pret cilvēktiesību kopienas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Varam runāt par pat milzīgu apspiešanu visai cilvēktiesību uh, Uh, aizstāvības kustībai, arī sieviešu tiesības, aktīvists. Tādēļ gribētu jautāt, vai ir iespēja pārskatīt uh, parlamentu likumu par NVO darbību. Un jo īpaši runājot par dažādiem apspiedošiem pasākumiem, ar ko jācīnās šiem aktīvistiem - āresti, izmeklēšanas, banku kontu iesaldēšana, ceļojuma aizliegums, administratīvās slēgšanas uh, rīkojumi. Ir ļoti daudz piemēru Un mums nešķiet, ka būtu tendence šobrīd kaut ko mainīt, un tas mums rada bažas. Um, šīs pieaugošās tendences tiešām rada bāžas. Mums ir vairāk jautājumu vēl, bet, cik sapratu, pēcpusdienā būs iespēja atgriezties pie šiem jautājumiem. Tad šobrīd viss. Paldies! Liels paldies! Šafhauser kungs lūdzu. Merci, prezident. Je... Paldies, priekšsēdētāji. Šoreiz nepārsniegšu manas laiku. Vēlos pateiktos um, mūsu viesim, uh, komitejas priekšsēdētājiem atsaitkundam e, par jūsu uzrunu. Tā bija pilna pārliecības un spēcīga uzruna. Un es arī vēlos tad nusvert vēlreiz šo svarīgu aspektu par leģitīmo varu. Un arī spēcīgu varu. Ir nepieciešams spēks, lai cīnītos ar islāmistiem un arī nodrošinātu mazākumu tiesību aizsardzību. Mēs zinām, ka Eģiptē varbūt ir problēmas ar, ir problēmas ar cilvēktiesībām. Vienlaiks mums tomēr ar Eiropiešiem pašiem jāuzdot jautājums arī, kā mēs ievērojam savas cilvēktiesību pārliecību uh, mūsu iesaistē Sīrijā, uh, Lībijā un Irākā. Man būtu jums jautājums. Vai jūs saprotat, šī nav lieliska iespēja kas veidojas tātad ar jauno ASV prezidentu Trumpu, Trumpu, nodrošināt ciešas arī drošības saites starp ASV un Krieviju, īpaši Ziemeļāfrikā, kas šobrīd ir nestabilitātes zona, kopīgi cīnoties pret terorismu un vienlaikus arī veicinot ar tātad visās vai valdības uh, atbalstu šādu maršala plāna izveidi un īstenošanu. Maršala plāns uh, attīstībai Āfrikā, jo, kā jūs arī uzsvērāt, tieši šie uh, teroristi dzimst no nabadzības un uh, izmisuma bieži vien. Paldies! Merci, monsieur. Lielas paldies! Vēl seši runātāji. Milan Monkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esat ieradušies pie mums šodien. Ēģipte tiešām ir ļoti būtiska valsts gan Arābu pasaulē, gan arī visā reģionā. Un, ja runājam par to, ka reģions šobrīd saskaras ar grūtiem laikiem, protams, ir jādomā par cerībām attiecībā uz astonas procesu saistībā ar Sīriju, Lībiju. Pats nesen apmeklēju ne Kairu. Šie ir jautājumi, kas tiešām rada bāžas gan man, gan arī valstī. Nāku no vidusjūras reģiona valsts. Un, protams, mums ir jādomā arī par eģiptiešu gaidām, ko viņi sagaida no vidusjūras savienības. redzam, ka nu ir parakstīta vienošanās par aizdevumu ar Starptautisko valūtas fondu. Tas ir svarīgi Eģiptes ekonomikai, ir tikusi mainīta arī likumdošana, paaugstināti sodi tiem, kas ir beiguši seksuālās vardarbības noziegumus, un tas ir ļoti labi ziņas, paturot prātā, ka iepriekšēji cilvēki reti tika sodīti. Uh, Man radās jautājums, vai turisms pieaug, jo jūs runājāt par to, ka ir svarīgi stiprināt drošību turistiem. Tas ir patiešām, jā, būtisks jautājums. Un kas noticis ar prezidenta LCC diskusijām par, ar Trumpu, cīņa par terorismu, un kas notiek ar ideju par to, ka būtu jāmaina uh, uh, vēstniecības atrašanās, un tā būtu jā, jāmaina no Telavīvas jāpārceļ uz Jeruzalem, vai jums tas nerada bāžas? Paldies, pensērī kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Gribētu pateikties uh, cienījumam Said kungam par to, ka viņš šorīt pie mums ir ieradies. Uh, Es zinu, ka jūsu valstī tiek runāts par uh, dažādiem uh, sarežģītiem jautājumiem - ekonomiskā krīze, terorisms, uh, un arī mm, Eiropas Savienības intereses ir, interesēs ir tas, lai Ēģipte, kā šāda svarīga valsts, būtu stabila. Es patiešām uzskatu, ka arī Eiropas Savienībai jāsniedz savus pienesums stabilitātes nodrošināšanā. Ir nepieciešams uh, pētīt, kā nodrošināt stabilitāti, tajā pašā laikā nevaram tam tā vārdā ziedot uh, cilvēktiesības, un nav pilnīgi nekādu šaubu, ka šeit ir neviena viena problēma, kas jārisina. Šķiet, ka ir jāmaina pieeja jūsu valstī, ir jāmaina ceļš. Un, um, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka esat šodien pie mums šeit ieradies tīri saistībā arī ar to, ka rītdien aprit viens gads kopš Džulio Reģēnī tika nogalināts jūsu valstī, un, diemžēl, ka, diemžēl jāsaka, ka patiesība vēl nav atklāta, jo, nu, jūsu valsts iestādes vilcinās, nesniedz informāciju. Manuprāt, taisnība ir jāatklāj šajā gadījumā arī, lai tīri normalizētu mūsu savstarpējās attiecības ar Ēģipti. Un šodien es tiešām gaidītu no jums tomēr skaidrus vārdus šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Jureka kungs lūdzu. Dziękuję bardzo i dziękuję za obecność pana przewodniczącego w naszym gronie. Lielas paldies! Paldies par to, ka esat pie mums ieradies. Paldies par visu svarīgo informāciju, ko esat mums sniedzis. Man būtu trīs jautājumi. Pirmkārt, Sīnais pussala. Situācija tur raugāmies uz Ēģipti, kā Ēģipte cīnās ar terorismu, zinām, ka um, armijas pārstāvjiet bojā, bet uh, es lūdzu varētu pastāstīt, kas notiek mikro, šajā mikroreģionā Sīnei pussalā. Un vēl kāds jautājums, vēl kāda problēma. Mēs visi, protams, apzināmies, cik ļoti svarīgs ir miers starp Izraēlu un Palestīnas pašpārvaldi. Bet šeit tas um, svarīgi, ļoti svarīgs apstākļus ir Hamas iestādes Gaza. Un, manuprāt, Hamas rada arī zināmas problēmas Ēģiptei. Tādēļ gribētu jums lūgt, vai jūs lūdzu varētu mums izstāstīt, kā vērtēt cilvēktiesību situāciju Gazas joslā. Vai pastāv kādas iespējas šo situāciju mainīt, jo man nešķiet, ka tur šobrīd būtu tāds milzīgs izredzes demokrātiskām uh, pārmaiņām, tendencēm gazas joslā, bet, nu, varbūt jums ir papildus informācija. Un trešais jautājums. Miera izredze Sīrijā. Jūsuprāt, kā apturēt karu Sīrijā? Paldies! Eterlikungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji! prieks redzēt darbā divus jaunievēlētus priekšsēdētājus. Veiksim jums abiem. Paldies jums, Said kungs. Jūsu vārdi tiešām mani iedrošināja. Jūs pilnīgi skaidri arī norādījāt, ka reliģiju nevajag jaukt ar politiku. Jā, varam nodalīt to institucionālā līmenī, bet nevaram uh, atšķirt uh, pilsoņiem viņu ticību Tādēļ man būtu divi jautājumi. Eiropas nodalījums uh, starp reliģiju un valsti, vai tas jums būtu vērtīgs? Un ko varam darīt, lai padziļinātu sadarbību starp abiem parlamentiem? Lielas paldies! Paldies! Šlainas kundze. Grazie, prezidente. Uh, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs Saīd, es jūs uzklausīju ar uh, lielu uh, uzmanību, kā jau Panzērī kungs teica, rītdien tiešām svarīga diena, ir pagājis gads, kopš pazuda Džulio Reģēnī, un vajadzētu tomēr no šāda skatu punkta paraudzīties uz attiecībām starp Ēģipti un Eiropas Savienību. Katru labu attiecību pamatā ir uzticība. Uh, Un tad es gribu jautāt, ir pagājis gads, kā var būt tā, ka mums tagad pēc gada vēl aizvien ir jā, jāprasa patiesība. Šajā pašā zālē mēs esam uzņēmuši Džulio vecākus, kas um, ir um, pastāvīgi meklējuši patiesību šajā jautājumā. Un ir jārunā par tūkstošiem aktīvistu, tūkstošiem pilsoņu, kas grib atbildes, kādēļ ir, kādēļ gāja bojā uh, Džulio, kas. Um, to paveica, kas slē, slēpa uh, spīdzināšanu deviņu dienu garumā pētniekam, Itālijas Eiropas pētniekam Ēģiptē. Tādēļ, nu, jā, jāatkārto vēlreiz, bez uzticības, bez drošības, nu, nevarēs būt droši, draudzīgs attiecības starp Eiropas Savienību un Ēģipti. Paldies. Grazie. And the final speaker is Mr. Buchner. Buhnēkungs, lūdzu. Vielen Dank, Herr Said, dass Sie zu uns gekommen sind un vielen Dank auch. Jā, paldies, ka jūs esat šodien ieradies pie mums. Paldies par jūsu uzrunu. Um, tad bija ļoti liederīgi. Paldies. Jūs uzsverāt, ka um, attiecības būtu jāveido vēl intensīvākas starp Eiropas Savienību un Eģipti. Es jums piekrīstu. Mēs esam savstarpēji atkarīgi viens no otra. Uh, šobrīd varbūt ir sarežģīts attiecību posms, piemēram, mūsu tirzniecības nolīgums. Uh, jebkuru valsts reģio, uh, pasaules daļu ir saistīts arī ar cilvēktiesību klauzulu. Un te nu lūk uzreiz Eģiptē mēs saskatām problēmas. Nav runa par to, ka to, ka jūs kristiešiem nodrošināt ticības brīvību vienā katedrālē. Jautājums, vai tas notiek visos lauku reģionos arī. Uh, tāpat arī atsevišķajos kolektīvos spriedumos, kur tiek ar vienu spriedumu notiesāt 500 cilvēku, un katram individuāli nav iespējams sevi aizstāvēt. Vai tas ir pieņemami? Cešiem izpildīts nāvesots par uh, arī it kā izpildī, iz, izdarītam noziedzīgam nodarījumiem, bet kas ir faktiski neiespējami, jo viņi reāli bija pierādīts, ka viņi nevarēja nekādi atrasties tajā vietā. Tāpat zinājas kalnā šīs slepkavības. Tas ir ļoti satraucoši, šādi tiesas spriedumi. Mums ir noteikti situācija jāizskaidro, mums aiziet daudz labāk nosacījumi, lai mēs varētu attīstīt savas attiecības. Mēs to novērtējam un mēs vēlamies attīstīt mūsu attiecības un lūdzam jūs tiešām ievērot labāk cilvēktiesības Eģiptē. Paldies, kolēģi! Saidkungs, jums būtu 15 minūtes, 14 minūtes, jo, redziet, mums jābeidz precīzi, ievērot reglamentu 12.30. Es, protams, neatbildēšu uz katru jautājumu, bet tikai uz galvenām idejām. Jā, tieši tā. You are free to, to answer whatever questions you would like to, but you... Jā, jūs, protams, varat izvēlēties, kuriem jautājumiem atbildēt, bet tātad visums tas aizdara 14 minūšu laikā, lūdzu. Jā, paldies. Man, protams, eh, eh, tas liels arī eh, pagodinājums redzēt, cik ļoti jūs esat iedzinājusies Eģiptes jautājumos. Un arī pārstāvot mūsu ārlietu dienestu un veidot attiecības starp arī jūsu ārlietu komiteju. Nu, man tikai aizvaru, ka no, nožēl par to, ka līdzās nav man delegācija arī cilvēktiesību ministrs, uh, pirošana, cilvēktiesību komitejas priekšsādātājs. Uh, Bet, nu, katrā ziņā arī es jums sniegšu atbildes par šiem jautājumiem, domājot par šīm lielajām svarīgām idejām. Gan arī par cilvēktiesību precīziem pārkāpumiem, pārmetumiem, par šo itāļu pētnieku un par daudziem citiem jautājumiem, kurus man uzdevāt, kas tad man jāatbild jums atlikušās 13 minūtēs. Pirmkārt, es augstu novērtēju šo iespēju uzrunāt jautājumu par cilvēktiesību ievērošanu Eģiptē un īpaši, kas arī vairākus uh, konkrētus uh, notikumus. Tā brīdī, kad es runāju par visu šo notikumu iekļaušanu konkrētā ietvarā, no nu, kā patklājot mūsu skatījumu, es tiešām vēlos arī, lai jūs saprastu, kā mēs redzam Eiropas Savienību un mūsu sabiedrības attīstību. Mēs esam jau nogājuši lielu, lielu ceļu. Mēs runājam par jautājumiem, kas pirms desmit gadiem uh, vispār eh, bija neiespējami. Pirms desmit gadiem tas liktos neiespējamība par sapni, kas nekad nepiepildīsies. Šodien savukārt, ja mēs runājam par cilvēktiesību Eģiptēm, mēs varam runāt par ļoti daudziem sasniegumiem. Piemēram, mēs jau diskutējam par vienādu atalgojumu, ko jāsaņem vīrietiem un sievietēm, vīriešiem un sievietēm. Mēs runājam arī par eh, tiesībām, kas izpauž citos cilvēktiesību veidos, tāpat arī par vārda brīvību, par reliģisko brīvību. Mēs nesakām, ka mēs esam sasnieguši visu un būtu jau perfekti. Nē, mēs to ne, nesakām. Mums ir vēl daudz jāuzlab, uzlabojumi jāveic, un mēs esam gatavi par to cīnīties. Un mani lūk arī ievēlēja tieši to Kairas reģiona, un es arī vienmēr izdaru spiedienu uz valdību lai mēs atrastu patiesības un atbildes uz valstīm. Valsti, kas 5 gadus bija hausa situācijā pārējais periodā, Padomājiet, kā tas ir valstī, kurā nebija nevaldības, ne mm, prezidenta. Un tagad viss ir radīts no jauna, arī ir jauns parlaments. Un mēs, protams, mēģinām ievieš šīs izmaiņas, bet tas prasa laiku. Un, lai spētu atrisināt visas problēmas, nu, tas prasīs vēl vairāk laika. Tātad daudz no jums runāja par vārdu brīvību. Es jums uzreiz varu norādīt, ka mēs esam vienīgā valsts tuvējos austrumos, kas ir nodrošinājuši pilnīgu internetā un sociālo mediju brīvību. Neviens par to nav pieminējis. Ir ja tā, ka kāds mm, raksts netiek publicēts avīzē, tad pēc uh, nākošajā dienā internetā to lasa pilnīgi visi. Tas ir uzreiz ķēdes milzīga reakcija popularitāte tieši. Padomājiet, kāda situācija ir Turcijā, apvienotais Arabu Emirātos, Tur ir ļoti nopietna cenzūra. Mēs nenodarbojamies cenzūru. Arī pētījumos jūs redzat tieši tātad Ēģipte, ja, kur jau gandrīz 140 miljoni pilsoņu, tā ir lielākā tuvu austrumu valsts, nodrošina šo pilnīgu vārda brīvību. Tā arī atspoguļo jauniešiem iespējamo brīvību. Labi, es nesaku, ka nebūtu problēmas, nebūtu situāciju, kur ir kaut kas nogājis greizi, kas vēl jāuzlabo, bet tomēr jāskatās lietām šādā perspektīvā. Un lūk, piemēram, arī skatoties uz apcietinājuma apstākļiem. Ja mums bija arī viesos īrijas parlamenta spīkers, arī Ibrahims Kolava no īrijas, kurš bija apcietināts un prezidents vēlēs, parlaments spīkars vēlēs viņu satikt. Un viņš bija arī eh, spiests atzīt, ka situācija cietumos apcietinām iestādēs ir mm, laba. Un vēlāk arī šo tam varēja pārnāt arī ar mūsu prezidentu. Tā ka nav, ka mēs visu noliegt un mm, nerunāt par cilvēktiesībām. Un paldies, ka jūs tiešām runājat par cilvēktiesībām visā pasaulē. Mums ir arī svarīgi varbūt uzklausīt um, Eģiptes iedzīvotāju viedokli. Mēs, varbūt, nesam tik bagāti kā Persijas līča valstis, bet uh, ļoti svarīgi tomēr dzirdēt arī mūsu cilvēkus, mūsu pētniekus, kas arī runā par cilvēktiesībām Irākā, cilvēktiesībām Sīrijā, jūs runājat par vāru, uh, par karu, ko īstenot ar starpnieku palīdzību. Ja, toreiz tas bija ASV bijušais prezidents, kas vēl ziņo, ka ir uh, masu iznīcināšanas līdzekļi. Uh, uh, un iznīcina miljonu irākiešu, un nekad neatvainojas par to. Tā kā ir jāskatās, protams, kā mēs to redzam. Un kāds ir mūsu stādītais mērķis un virzība. Es neaizstāvu šo situāciju, kas šobrīd aktuāli, šobrīd ar vienu aktuāli Eģiptē. Piram, Lībijā un saistībā ar Lībiju jūs runājat par pazudušām personām. Pagājušajā nedēļā biju Strasbūrā. Jā, tā bija Strasbūra, nevis Brisele. Es biju tieši Strasbūrā, un mēs pārnājām šos jautājumus. 1200, e, jā, šīs personas mēs runājam. Īstenībā te bieži vien runa par nelegālo migrāciju. Cilvēki, kas kāp bēg laivās, bieži vien netiek reģistrēti, protams, bet ir arī šie reģistrētie. Es jau neko neaizstāvu, vai ne? Jo, bet no otras puses man tomēr arī mani vēlētāji kuras es pārstāvu, un man ir ļoti svarīgi, viņiem ir jāstāst, un man ir jānorāda uz nepilnībām, bet ir lietas, kuras tiešām es uzskatu, ka ir nedaudz pārspīlēts. Nav tā, kas mēģina attaisnoties, bet ir jāsaprot, kā tad īsti tas izskatās no mūsu puses. Mūsu apdraud Lībija, ja, mums ir tūkstoši kilometru robeža ar Lībiju. Saprotiet, ko tas nozīmē? Kāds ir problēmas tur? Viņu teroristi. 52 jau spridzināšanas gadījumi. Tāpat arī mums arī ar Sudānu nopietnas problēmas, Dienvidu Sudānu, arī, arī Jemenu, Saudu Arābiju, ar Gazu un Hamasu, kas reizē ir arī um, musulmaņu brālības tā kā satelīts. Uh, Saprotiet, šo konfliktu ir milzums, daudz no visām pusēm, milzīgs spiediens no visām pusēm, un arī ir ekonomikas problēmas. Un vienlaikus jūs runājat arī par turismu un kāda ir aktuālā situācija. Milzīga problēma šobrīd. Mums ir valsts, kur eh, atrodas divas trešdaļas no visiem pasaules pieminekļiem. Mums ir brīnišķīgs pludmales, brīnišķīgs klimats un vienlaikus 11 miljoni Eh, miljoni turisti tikai šobrīd, bet 2011. Eh, gadā bija 25 miljoni, pagājušā gadā bija 3,8 miljoni. Redziet, šogad mēs plānojam, ka varētu būt 25 miljoni, bet šādi reālie skaitļi. 25% no iedzīvotājiem ir atkarīgi no turisma, un šis turisms izpaliek. Tā ir traģiska situācija. nevarētu teikt, ka mēs būtu nedrošāk valsts salīdzinām ar daudzām citām. Protams, ka mums ir liels cīņas vēl jāizcīna mūsu attīstības gaitā. Varbūt ir kāds arī neizdošanās un paklupieni, bet nu, mēs ļoti nopietni pie tā strādājam. Mēs arī izdarām lielu spiedienu uz mūsu valdību. Un tad vēl par attiecībām ar ASV. Nu, te veidosies tāda dīvaina, jocīga situācija. Mums ir ļoti sliktas attiecības jau sākot no 2000. gada. Mums bija lielas cerības ar uh, kolikām un Džordžu Bušu, bet, diemžēl, nepiepildījās šīs cerības. Pēdējo reizi, kad Eģiptes prezidents devās uz ASV, bija 2004. gads, jau 13 gadus, un Eģiptes prezidents nav apmeklējis ASV. Godīgi sakot, mēs, protams, uh, Varbūt, kad um, no Trumpa sāksies jauna era. Nav tā, ka mēs balstītos tādu baigo uh, nopietnu tādu analīzi, bet vienkārši šobrīd mēs esam nonākuši tik dziļā jau bezsējā, ka mums vairs nav ko uh, zaudēt. Nu, viņam, protams, šobrīd pašām jāsaprot, kas notiek šīs lielās demonstrācijas ASV, ko mēs nekad negaidījām, tur mūs jau varētu domāt, ka tas ir tas pats pēc Tahīrī laukumā demonstrācijas. Bet viņš ir 45. ASV prezidents. Es nezinu, kādā veidā viss tas ir noticis, bet eh, nu, mēs plānojam, protams, uzņemt šos kontaktus un veidot attiecības, pārunāt ar viņu arī terorismu. Trumps, eh, Trumpa kungs savā inaugurācijas runā arī runā par to, ka viņam ir idejas, kādā veidā uh, varētu cīnīties ar radikālo islāmu, bet viņš jau neteica kā. Tā ka mums, mēs, mums būtu daudz ko viņu pārnāt. Melēkus ASV vēstnieks, kurš īstenībā, nu, izlieks klusts kā pele, viņš vispār nevienu nesazinās, nekas nenotiek. Esmu ticis īstenībā pilnīgi ar visiem vēstniekiem Eģiptē, bet ar ASV, nē, jo viņš šobrīd vienkārši ieņem tik uh, neredzam nu, nostāju, kā nu, tas ir gandrīz vispār neeksistējoši. Jo mums ir ļoti no, daudz jautājumu, kas jāparunā arī, vai ne, pa Sīriju, Libiju, ar ASV. Kopš 91. gada pirmā un otrā Irākas kara ASV ir atļausies darīt visu, ko vēlas. Tagad mums parādās jauns spēlētājs - Krievija. Mums viņš bija, Krievija bija lielisks partners, bet, nu, kad tikā sabumbot viņu lidmašīnu, tad, protams, šī situācija mainījās. Tā kā es nezinu, kā veidosies šīs trīs arī vīru sarunas, mūsu prezidents Isī, uh, uh, un Krievijas nāsē prezidents, nu, tur redzēsim, kāds veidosies un attīstīsies. Bet Eģiptē mēs cīnāmies pirmkārt arī nopietnām ekonomiskām problēmām. Tādēļ, ja mēs mēģinām apkarot terorismu tā saknē, tas, protams, ir uh, milzīgs izaicinājums. Mēs jau nevaram tikai runāt ar, par simptomiem. Mēs tiešām ķeramies pie problēmas saknes. Un otrs puses, man liekas, ka mums neizdodas tik daudz pasauli izstāstīt par mūsu panākumiem, par nozīmīgām pārmaiņām, ko esam izdarījuši Eģiptē. Tādēļ es aicinu jūs, lūdzu, brauciet viesojoties, redziet uz vietas, kā īsti attīstās situācija, kas notiek. Bet es nenoliedzu, ka problēmas pastāv. Un parlaments darbojas, lai lietas mainītu. Mēs arī uztram visu laiku nopietnu spiedienu uz premjeru. Jo premjeras īstenībā strādāja četrus gadus. Viņi bija brīvsroks, viņam nebija parlaments, kas viņus kontrolētu. Tagad premjeras ir pārsteigts, ka jebkurš deputāts, jebkurā laikā viņam var sākt uzdot jautājumus par ekonomisko attīstību, par attīstības plāniem. Viņš ir šokā dažkārt. Redziet, tas ir jauna situācija. Un mēs redzam, ka īstenībā mēs redzam milzīgu inflāciju mūsu patēriņu preci ir dubultojušās cenā ziņā. Un mēs saskaramies ar ļoti sarežģītām situācijām. Bet, nu, mēs, protams, tam pretī liekam mūsu politiku, kas ir vēsta uz ārēju investoru piesaisti un arī vietēju investoru piesaisti. Mēs vēlamies arī, lai banku sektors izbeigt savu traģi, eh, tra, tradicionālo pieju, ka viņi izsniedz kredītus tikai lielajiem uzņēmumiem, tā ka un, eh, nē, kad ir jāatbalsta arī mazajiem un vidēju uzņēmumi, un līdz to jāveicina uzņēmējdarbība. Par itāļu pētnieku. Šis tiešām ir šokējoši. Un es par to esmu ļoti noskums, ka man par to ir jārunā. Ja jūs doties uz Eģipti, un ja jūs iekāpsiet taksometrā un brauksiet savu viesnīcu, tad jūs sako, nosaukt šo vārdu režīnī. Jūs dzirdēsiet, ka visi, visi par to informēti, visi par to runā, visi zina, kas ir Ražīnī kungs. Tas ir um, katastrofāli, tas ir mm, milzīga drāma, Tas nav tā, lai es mēģinātu jūs te pateikt, ka mēs tā nebijām, tas mums kaut kā žēl. Te runāja patiešām, ka tas nav noklusēts. Par to ir tā, tu zina visi, visi viņu vārdu zina, un tas ir, nav tikai varas jautājums. Cik plaši tas ir atspoguļots presē. Cilvēki seko, viņi vēlas saprast, kas notika. Bet pēdējās ziņas, kas man ir par viņu, ir tādas, ka. Kā Tātad mūsu arī ģenerālprokurors devās uz Romu, un no Romas izmeklētāji bija Eģiptē, un Itālijas valdības paziņojums. Manuprāt, tas bija ģenerālprokurora paziņojums par to, ka viņi ir apmierināti šobrīd ar izmeklēšanas un progresu. Vairāk šobrīd neko nevar pateikt. Man nav nekāda detaļa šajā izmeklēšanas gaitā. Zināms, un arī domājot par, protams, viņa nāves gada dienu, mēs esam ļoti satraukti. Un, protams, ka mēs neko neslēpjam. Mēs gribam darīt visu, lai šiešām atklātu šo traģisko notikumu. Paldies! Dr. Sahid, thank you so much. Dr. Sahid, paldies jums par ierašanos, par atbildi uz precīziem jautājumiem. Kolēģi, atgādījums tikai jums. Dr. Saids ir cienījams uzņēmējs IT nozarē. Viņš arī viens no nozīmīgiem politiķiem šajā svarīgā valstī. Un vēlāks, es šodien tikai uzzināju, pārsteidzu, ka jūs esat lielisks spēlētājs. Bija savulaik jaunībā. Un arī jūs pārstāvējat uh, 84. gada Olimpiskajās spēlēs Losandželosā savu valsti. Iespējīgi. Tagad vēl jums veiksms jūsu politiskā karjerā un jūsu valstī. Uh, nodrošināt stabilitāti arī visā reģionā. Paldies eh, visiem mūsu viesiem, paldies kolēģi jums par darbu, atsāksim darbu trijos sarunā ar Maltas sālietu ministru Vēliskungu. Paldies!